Grande Michel. Possiamo iniziare? Dāmas un kungs, sāksim darbu. Vi prego di prendere posto. Lūdzu, ieņemiet vietas. Svei, priekšsēdētais Lārnis veicina arī tulkus. Labdien visiem! Prima di incominciare il nostro workshop. Pirms sākam mūsu semināru par kopienas standārtu ietekmi uz lauksaimniecības nozares konkurētspēju. Es jums sniegšu nelielu informāciju par trialogu, par pasēju jautājumu. Tas notika pagājušajā nedēļā. par pozēju jautājumu. Šis punkts ir iekļauts nākamās plenāras sēdes darba kārtībā. Referents Alves Kungs nevarēja ierasties uz šīs dienas sanāksmi. Viņam ir, um, zinām, problēma. Īslandes vulkāns vārdā. Atgādināšu, kas notika šajā trialogā, kāda ir uh, panākta rezultāti un pavisam īsi sniegšu jums šo informāciju. Man ir liels prieks norādīt arī uz to paziņot, ka esam uh, vienojušies par kompromisu trialogu laikā, kas notika 5. mājā, ticībā uz uh, ziņojuma pārskatu par attālākiem reģioniem un pieņemtajiem pasākumiem. Mēs varējām panākt šo kompromisu, piedalījās eh, sarunvedēji gan no mm, parlamenti, no Spānijas prezidentūras, arī komisijas pārstāvi. Uh, Komisijai vēlos īpaši pateikties par šo sasniegto kompromisu. Šajā kompromisā ir arī atspoguļots galvenās mūsu prasības un galvenokārt arī atkāpe, kas ļaus Azoru salas eh, vīnražotājiem arī pārstrukturizēt savus uzņēmumus un arī attiecīgie pasākumi attiecībā arī uz piena kvotām. Šīs atkāpes Kanārijas salām ļaus arī iegādāties piena pulveri, kur būs au, ar, arī augu tauki. Un uh, plen, diskutis, diskusijas notiks plen, Strasbūras plenāras sēdē, nākamajā plenāras sēdē, lai šos pasākumus varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk un lai arī ar atpakaļ ejošo datumu mēs varētu pievērot šos pasākumus, sākot ar 10. gada 1. janvāri. Šis dosjē arī tiks iesniegts eh, no politisko grupu puses, eh, kā grozījumi eh, Alves kunga ziņojumam, ēnu referenti, kur ir arī būs šo konsolidēto grozījumu parakstītāji. Tad atgādinu, ka. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir trešdiena, 12. mājas. Lai iesniegtu kompromisu priekšlikums plenārsarē, termiņš ir trešdien 12. un apsveicu arī referentu, visu sarunu vedējus un vēlamies arī pateikties padomus un komisijas kolēģiem, kuri mums ļāva nonākt pie šī pirmā ziņojuma apstiprināšanas koplēmuma procesā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Ja tas arī viss, ja jums nav papildus jautājumu, tad uh, uzskatu, ka darba kārtība ir pieņemta, un ja neviens nevēlas izteikties, tad tūdaļ arī varam uzsākt mūsu semināru. Labi. Informēju jūs par to, ka. Tie, mūsu seminārs arī tiek pārēdīts tieši saistē. Mums pievienosies arī Espinozas kundze, viņa nedaudz nokavēsies, bet varam sākt darbu. Pavisam īsti īsi jūs iepazīstināšu ar apskatāmo semināru jautājumu un tad došu vārdu komisāru kungam Čolosam. Pateicos viņam par to, ka viņš ir mūsu vidū. Komisāra kungs tādējādi arī norāda savu e, vēlmi cieši sadarboties ar mūsu komiteju. Uzsāksim mūsu semināru. Ko mūsu lauksainiecības sistēmas konkurētspēja ir ļoti svarīgs elements mūsu lauksaimnieku un arī lauku reģionu nākotnē. Ņemot vērā šo perspektīvu, noteikumu par tirdzniecības noteikumiem, Eh, šie noteikumi ir viena no, viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kur mums ir jāstrādā. Šis jautājums ir noteikti arī kā viens no Spānijas prezidentūras prioritāti. Kā to jau vairāk kārt arī atkārtoja eh, ministrs kundze Espinozes kundze. Šīs diskusijas mums ļaus arī paceļināt tā, um, ka uzklausīt arī ekspertu viedokli, arī ministru viedokli, Čolas kunga komisāra viedokli, pateicos viņām par ierašanos. Un šis jautājums ļoti svarīgs, lai Eiropas darbs nodrošinātu nu, eh, dzīvnieku labturību arī pārtikas nekaitīgumu nodrošinājumu, lai tas viss būtu savietojams arī ar sociālajām vērtībām kopējā tirgū. Jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā arī uz negatīvo ietekmi. Kāda varētu būt tām sistēmām, kuras ir ārpus kopienas sistēmas, kuras nav tās sastāvdaļa? Lai standarti būtu savietojami ar konkurētspēju, mums ir jāsaglabā lauksainiecības sistēmas konkurētspēja, bet ir jāaizstāv arī Eiropas sociālā sociāli, ekonomiskais modelis un arī aizsargā mūsu patērētājiem visiem svarīgākiem izaicinājumiem, uz kur mums jāsniedz ir atbilde, ir daudz pārzemāk tirgus veicināšana, kas aizvien bal vairāk balstās uz tā saucamo apusējumības principu. Būtiski paplašināt informāciju par produktu, arī tirgus varētu atpazīt un uzsvērt sociālās vērtības, kāds ir lauksensības produktā, arī veicināt starptautisko konverģenci un jāizstāv arī sociāla vides standārti, normas, lai novērstu to, ka šīs, šie standārti būtu kāds šķērslis konkrēts, vai, bet uh, mums ir jāstrādā pie šīs jaunās perspektīvas. Kāds ir šīs tirsniecības aspekti, kā mēs varētu aizsargāt šo modeli, kas ir ļoti svarīgi garantija mūsu patērētājiem līdz pilsoņiem? Došu to līdz pat vārdu komisāru kungam, pēc tam arī Espinosas kundzei. Bet, un pēc šiem ievadvārdiem uzklausīsim trīs ekspertus. Vispirms uh, Eh, Jose Marijai Spūni no Eiropas ekonomiskās sociālās komitejas. Tālāk uzklausīsim Mariju Angelu Perito kundzi no Lauksaimniecības ekonomikas Nacionālā institūcija no, no Itālijas. Viņi runās par administratīviem šķēršļiem un kopienas reglamentāciju saskarsnē ar starptautisko lauksaimniecības kontekstu. Un visbeidzot, tad arī uzklausīsim Abdelakīma Hamudī kungu no uh, Agronomiskās pētniecības Nacionālajā institūta no Francijas. Viņš runās par administratīviem šķēršļiem, kāds rada kopienas noteikumi standarta lauksaimniecības nozarē. Pēc ekspertu uzstāšanās notiks viedokļu apmaiņa, debates. Jūs varēsiet izteikties. Jūsu rīzībā būs stunda 15. Lielas paldies! Paldies ekspertiem! Pateicos arī komisārkungam par klātbūt. Nu, tagad vārds viņām. Čalaškungam, lūdzu. Paldies, Paulo. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ceru, ka jūs mani labi redzat. Jo respektējot parlamentu, es izvēlējos eh, krēslu, kurš nedaudz zemāks nekā priekšsēdētāja krēsls. Mēs jau vairāk kārt esam runājuši par šo jautājumu, kad mēs eh, runājām par eh, kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, par to, kā mēs varētu saglabāt Eiropas lauksaimniecības eh, modeli. Ja es arī pareizi sapratu no priekšsēdētāja ievadvārdiem, tad um, Tas ir arī centrālais jautājums šajās diskusijās. Kā darīt, kā nodrošināt to, lai um, Eiropas lauksainiecība būtu konkurētspējīga, bet tajā pat laikā tā arī saglabātu tos elementus, kas to padara īpašu, specifisku un kā dēļ to atzīst arī starptautiskā tirgū un ne tikai Eiropā. To šeit ir saikne starp kvalitātes politiku, konkurētspēju standartiem, to ietekmi uz konkrētu spēju. Pirmkārt, jāteic, ka šie standarti, kādi ir jāievēro mūsu lauksaimniekiem, ražojot lauksaimniecības produktus, šī standārti izriet no prasībām, kādas pieprasa Eiropas patērētāji, nodokļu maksātāji. Mēs esam nonākuši jau tieši no kvantitatīvās puses runājot, ka mēs eh, esam tagad pašpietiekami attiecībās pārtiks ražošanu, un tagad akcents galvenokārt tiek likts nevis uz kvantitāti, bet uz kvalitāti. ne tikai par eh, gala lauksaimniecības produktu kvalitāti, bet arī par ražošanas procesa kvalitāti. Ir ļoti daudz standārtu, kur tiek saistīties ar ražošanas tehniku, un veidiem, kāda varētu būt šīs ražošanas ietekme uz vidi un uz dzīvnieku labturību. Tas pamazām arī ir definējis Eiropas lauksaimniecības modeli. Šis modelis kļūst aizvien atpazīstamāks pasaules tirgos jo Eiropas lauksaimniecības produkti aizvien vairāk tiek pārdoti pasaules tirgos, bet arī tādēļ, ka jau zināmu laiku, vairākus gadus, Notiek aizvien intensīvākas sarunas, lai nosnieg, noslēgtu divpusējus vai vairāk daudzpusējus uh, līgumus ar dažādām valstīm, un kur tiek ļoti plaši diskutēts par lauksaimniecības pārtiks produktiem. Tādēļ arī rodas jautājums, kā rīkoties, lai mūsu Eiropas lauksaimniecības modelis, kura pamatā ir patērētāju un nodokļu maksātāju prasības, kā mēs varētu saglabāt šo modeli un tajā pat laikā arī nenostādīt grūtā situācijā mūsu lauksaimniekus. Vispirms vēlos uzsvērt uz to, ka šie standārti izriet no prasībām, kādas ļoti dabīgi noteikuši Eiropas patērētāju nodokļu maksātāji. Uh, pēc tam tas, kādā veidā tiek piemērot šie standarti, un varbūt dažkārt uzskatām, ka šie standarti ir pārāk birokrātiski, un tie, tas jau ir cits aspekts, ka, par ko arī būtu jādiskutē. Bet es domāju, ka šīs birokrātijas eh, jautājumā nevajadzētu tagad apšaubīt tā dēļ visu šo standārtus, pašu standārtus. Šajās arī sarunās ar mūsu tirdzniecības partneriem ārpus Eiropas Savienības vēlos nošķirt uh, standarti, kuri saistīti ar uh, pārtiks piegādes uh, pietiekamību. Šīs ir šie standarti, par kuriem mēs nevaram ne, veikt nekad nekādas piekāpšanās. Tas ir absolūti mūsu fundamentāls princips, jo runa nav tikai par kvalitāti, bet arī par patērētāju veselību, tad šīs pārtikas nekaitīgums ir ļoti svarīgs princips. Donc pour les normes euh, sanitaires de hygiène de Runājot par arī produktu higiēnu, nekaitīgumu, tas ir arī, tā ir arī mana um, atbildība. Šie ir standārti, kas ir aplūda fundamentāli principi, kurus mēs piemērojam kā tādus ne tikai sarunās ar dalībvalstīm, bet arī ar mūsu tirsniecības partneriem. Vairāk kārt mēs liedzām piekļuvu Eiropas tirgumu tos, uh, pro, tiem produktiem, kuri nerespektē tiecīgus uh, nekaitīgums standārdus, un komisija bija ļoti prasīga šajā pārtiks nekaitīguma ziņā, un var apliecināt, ka arī turpmāk mēs tādi būsim. Tālāk. Runa ir par uh, standartiem kur izriet no specifiskām Eiropas uh, aspektiem attiecībā uz vīdi, uz dzīvnieku labturību. Šīs prasības, kuras saistītas ar dažādiem pārtiks raksturu lielumiem, teiksim, un produktu kvalitāti. Šajā situācijā šīs, šie standarti izriet tātad no specifiskām Eiropas tirgus prasībām. Šos standartus esam iekļāvuši Eiropas tiesību aktos, un tie ir jāievēro Eiropas tirgu, bet tādā, mēs nevaram tikpat vienkārši un tādā pat veidā mēs nevaram uzspiešos šos noteikumus arī mūsu tirzniecības partneriem. Mēs to nevaram darīt vismaz automātiski. Šai sakarā nākotnē būtu jāņem vērā vairākas lietas. Nevajadzētu atteikties no šīm prasību līmeņiem. Uh, vajadzētu pievienot vēl lielāku vērtību šīm prasībām un uh, likt partneriem saprast, ka runa nav par tādu mākslīgu šķērsli, lai, kur mēs vienkārši negribēlētos, lai viņu produktu nonāktu mūsu tirgu. Nē, bet ir jāpasaka, ka šī standārta lūguma iziet no mūsu patērētājiem, ka mūsu līdzpilsoņi vēlas uh, aizsargāt dzīvnieku labturību un nodrošināt ilgspējīgu lauksaimniecību. Tādējādi mums vajadzētu uzlabot uh, pasaules pārvaldību un arī starptautisko standartus padarīt uh, augstākus. Arī sarunās ar uh, Pasaules izniecības organizāciju Kodeks Alimentārijus ietvarā un varu arī jums norādīt to, ka mums bija jā, arī kolēģijā debates par divpusējām sarunām un eh, starptautiskām sarunām. Mēs vairāki bijām viensprāts par to, ka šajos tirzniecības uh, līgumos mums arī ir jāuzsver šīs standarti, ir kā vērtības, vērtības, kas ir jāievēro, jāīsteno, lai nodrošinātu ilgspējīgu lauksaimniecību ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Es zinu, ka tas ir grūti. Es zinu, ka tas nav vienīgais risinājums, lai atrisinātu šo problēmu, bet, nu, es domāju, ka tas būtu jādara. Un uh, cik tas ir atkarīgs no manis, es, protams, to darīšu. Un arī citi komisāri kur ir atbildīgi par līdzīgām jomām, arī šādi vēl strādāt. Tālāk ir jāraugās, kādā veidā atbalstot lauksaimniecību. Šo atbalstu mēs piemērosim sākot ar 13. gadu, kā rīkoties, lai šo standārtu reiz, ievērošana tiktu veicināta. lauksaimniecības produkti ir tāds eh, sabiedrības labuma uh, preces, lietas, ko ražo mūsu lauksaimnieki, tādēļ arī mūsu lauksaimnieki būtu jāmudina ievērot šie standarti un varbūt darīt vēl vairāk, kā tas jau ir uh, ehm, novērojams, zinām, atsevišķās jomās, atsevišķām produktiem. Tālāk. Uzskatu, ka vajadzētu arī palīdzēt lauksaimniekiem labāk informēt par šo pievienoto vērtību, kas nav varbūt uh, komerciāla rakstura, bet kādas varbūt tiešām ieguvumi, ja tiek uh, ievērot zināmi standarti lauksaimniecības produktu ražošanā. Un šeit tiek runāts par kvalitātes politiku un Eiropas uh, produktu daudzveidību. Uh, ja mēs tā ļoti inteliģenti ar to apējamies, tas varbūt lauksaimniecības konkrēti spējas elements, aspekts, varbūt tas neatiec uz tādiem standardizētiem produktiem, ņemot vērā, cik šie produkti dažādi un respektē standārtus, tad vajadzētu uzsvērt, ka tā ir pievienotā vērtība, lai patērētāji tos varētu atpazīt. Un jūs zināt arī, ka pašlaik komisijā tiek uh, gatavots arī izmaiņas tiesību aktos par kvalitāti. Ziņojums arī tika prezentēts Eiropas parlamentā. Mēs ņemsim vērā uh, daudz ziņojumu, uh, ieteikumu, kāda bija šajā ziņojumā, arī diskusijas, kādas mums bija un būs ar dalību valstīm, lai mēs varētu nodrošināt ar šo kvalitātes starpniecību un preču daudzveidību. Es varētu nodrošināt tādu instrumentu konsekvenci. Uh, Tikai runājot par izcēlesmes norādēm vai geogrāfiskām norādēm, dažādiem standartiem. Mums būs arī jāīsteno tādi nosacījumi, kas uzsver atsevišķus dažādus specifiskos vietējos produktus, piemēram, kalnu reģionā iegūtos lauksaimniecības produktus un tam līdzīgi detaļās neiedziļināšos. Par skota ziņojumu Tas būtu viens no veidiem, kā uzsvērt lauksanīgu darbu. Cela dit, euh, je pense qu'il faut pas. Euh... Tajā pat laikā nevajadzētu aizmirst arī konkurenci starptautiskā līmenī. Ir jādefinē drīzāk stratēģijas, kādā veidā mēs varētu būt konkurētspējīgi, lai arī mēs varētu būt um, spēcīgāk mūsu starptautiskajās sarunās un labāk atpazīt mūsu produktus. Diskusijas, kādas notiks šodien, tur tiks varbūt minēt kā cita aspekta, kurus neesmu minējis savos ievedvārdos. Esmu ļoti interesēts uzklausīt visus priekšlikumus, kuri varētu uzlabot gan kvalitātes paketi, preču daudzveid, eh, produktu daudzveidību. Un arī kāda varētu būt kopējā lauksaimniecības politika pēc 13. gada, jebkurā gadījumā. Darīt visu, lai mēs varētu aizsargāt lauksaimniecību un saglabāt mūsu lauksaimniecības daudzveidību Eiropā, lai arī mēs varētu ļoti skaidri pateikt nodokļu maksātājiem, ka lauksaimniecība vērā viņu gaismu tikai attiecībā uz um, tirgus prasībām, bet arī uz citiem aspektiem. Tas būtu jāņem vērā nākamajai lauksaimniecības politikā, mums ir jāizveido kopējs KLP, kur mēs varētu iekļaut visas šīs gaidas no mūsu līdzpilsoņiem, kas ir saistīts ne tikai ar kvalitāti, produktu daudzveidību un um, kvantitāti, bet arī uz citiem aspektiem, kas ir saistīti ar uh, lauksaimniecību. Protams, dažkārt ir vieglāk teikt, nu nē, tas viss ir ļoti sarežģīti, mēs to nedarīsim, mēs nevaram šādējā turpināt strādāt. Ir daudz grūtāk uh, kaut ko radīt ar visiem šiem standartiem, bet darbs, kādu mēs ieguldīsim, lai mēs varētu uh, veidot šo politiku ar visiem standārtiem. Es domāju, šī, šis darbs tiks atzīts un uzsvērts daudz vairāk nekā vienkārši atteikšanās no visiem šiem standartiem un normām. Vēlreiz gribu nošķirt uh, standārtus un to piemērošanu. Zinu, ka attiecībā standārtu īstenošanu, piemērošanu, protams, ka mums ir jāvienkāršo birokrātija bet tāpat laikā mums ir jāsaglabā visai augsts ambīcija līmenis. Runājot par šiem standartiem, jo standarti ir pieņemti, lai eh, tie sniegtu kādu pievienoto vērtību. Vēl jums gūt panākums, vēlos pateikties, apsveikt parlamentu par to, ka organizējat šo, šīs debatas. Būs diskusijas arī padomē par šo būs vairākas iespējas, lai varētu nākt klajā ar secinājumiem un arī apliecina, ka ļoti uzmanīgi visu uzklausīšu. Paldies! Grazie! Grazie, karo komisārio! Paldies, komisārkungs! Paldies, ka uzsvērāt galvenos elementus, to starp par pieejamības jautājumu un skatoties arī uz to, kādu devumu sniedz mūsu komiteja. Mēs ceram, ka mūsu priešlikumi iegūs konkrētu formu, kā piedāvāts likumdošanas akts, un pie tā jau komiteja strādā ar domu, ka tas būs gatavs rudenī. Un tagad es vēlās, vēlētos dot vārdu nākamam ekspertam, Espinosa kundze ir ieradusies, bet vispirms došu vārdu Husē Marija Espuņī no Eko Soka, kurš runās par mums par Eiropas modeļu stiprināšanu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par to, ka uzaicinājāt mani uz šo semināru, un paldies arī sociālajiem un vidas komitejai, kas aicināja mani runāt par Eiropas modeļu stiprināšanu. Es pirms savus teikt, ka Eiropas ekonomiskā un sociālā lietu komiteja strādā ar trīs dažādām interešu grupām, tieši ar uzņēmējiem, darbiniekiem un uh, citām pusēm. Un šis dokuments ir kā gala rezultāts pētījumu, kuram mēs piedalījāmies kā konsultanti, un tas tika pieņemts ar ļoti lielu vairākumu. Nu, vispirms vēlos teikt vienu lietu. Lauksaimniecības politika ir pirmā kopējā politika un to jāuzskata par strateģisku nozari. Jau 50 gadus tā pielāgojas dažādiem mēķiem, kas tiek nosprausts atšķirīgos laikos. Pirmkārt, lai nodrošinātu pārtiku visiem iedzīvotājiem, pirmkārt jau trūcīgajos laikos pēc kara, otrkārt, lai nodrošinātu nekaitīgu pārtiku un pārtiku, kas ir ilgspējīga. Tas nozīmē, ka saglabājot pozitīvu novērtējumu lauksaimniecības politikai, mēs tomēr uzskatām, ka daži aspekti šajā politikā ir jāpārskata. Pirmkārt, vēlos norādīt uz to, ka nepieciešams atteikties no instrumentiem, kas paļ, pārāk atkarīgi no cenu nepastāvības, ko mēs esam nesen pieredzējuši. Bet eh, domājot, ka tas varbūt uz doto brīdi mums nebūs pārāk interesanti. Otkārt, runājot par lauksaimniecības produktiem, par ģeogrāfiskām izcelsmi norādīšanu un arī jautājums par vienkāršu, vienkāršāku marķēšanu vienlaicīgi palielina tehniskos tehniskās prasības, un mēs vēlamies arī paplašināt savu produktu noiet ārējos tirgos. Par uh, izcelsmes maķējumu tas no vienas puses ir ļoti svarīgi, lai mums būtu lielāka pievienot, pievienotā vērtība produktiem, un mēs atbalstītu mūsu produktu komerciālo attīstību. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams turpināt darbu, raugoties pozitīvi nākotnē attiecībā uz lauksaimniecības nozaru izmaiņām. Un mums jāsties uz resursiem, kas mums sniedz dominējušu pozīciju. Nesen tika veikts pētījums par Eiropas Savienību, par 17 dalību valstīm, un tur bija trīs galvenie sadalītāji, kuru, kur pārstāja vairāk kā 80% no pārdotā apjoma patērētājiem. Daudzās citās valstīs šis skaitlis bija virs 50%, desmit valstīs pirmais lielākais tirgotājs pārstāv aptuveni 20% noieta. Manuprāt, šie skaitļi ļoti svarīgi un būtu jāņem vērā. Mēs arī redzam, ka skatoties uz visu tirgotāju zīmoliem, tas pastāv vairākās valstīs, kur kurā noiet šīm uzņēmumiem vairāk kā 40%. Mēs redzam, ka šāda uz zīmos arvien vairāk koncentrējās pārdoto produktu apjoms. Kā jau komisārs teica, mums ir jānodrošina labāka informācija patērētājiem un jāizmanto jaunās iespējas informāciju tehnoloģiju ziņā. Jau ir teiks, ka lauksaimniecības produktu sistēmā ir pašai savas vajadzības, kas ir jāparedz arī jaunajā lauksaimniecības politikā. Un ja mēs tiešām vēlamies saglabāt stingru un neatkarīgu nozaru, tad mums tā arī ir jārīkojas. Mūsu lauksaimniecības sistēma ir saistība ar vidas ilgspējību citiem jautājumiem, un tādēļ mums jāstāsta to, kā stiprināt pārtiks produktu nekaitīgumu skatīties uz un organizēt praksēm, kas nodrošina nekaitīgu pārtiks produktu ražošanu, jāskatās uz dzīvnieku labturības jautājumiem, darbinieku aizsardzības lietām, un visi šī jautājumi ir jāpastiprina ar sti ļoti skaidru mēķi attiecībā uz izpēti un izstrādi un inovācijām. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pilnveidot savu produkciju un risināt to grūtību, kas mums rodās ar savas vietas atrašanu pasaulē. Protams, tas viss prasa ļoti daudz pūliņu un ir bijuši arī neveiksmīgi darbi, kurie, par kuriem arī jārunā un kas, no kuriem arī ir jāmācās. Un šeit galvenais jautājums par, par pārtiks produktu importēšanu. Eiropas Savienība ir pirmajā vietā pārtiks produktu eksportā un importā pasaulē. Un šī politika ir bijis ļoti stingra, bet uh, tādēļ ir izslēgti produkti, kas ir ārēju izcelsmi. Mēs nedrīkstam zaudēt konkurētspēju pirms produkti tiek ievest no trešajām valstīm, kas pilnībā neievēro visus tos nosacījumus, kas tiem tiek uzstādīti. Un šeit es īpa, īpaši runāju par dzīvnieku labturību. Un tas attiecas uz produktiem, kas tiek ievesti no trešajām valstīm, kas reizēm izmanto samazināt tarifu režīmu. Un viena trešdaļa no mūsu pārtikas produktiem tiek ražot, izmantojot arī ievestus importētus produktus, piemēram, Pastaņīsimies uz dzīvnieku barības industriju, kur mums daudzos pamatizēvielās ir deficīts. Eiropas Savienībā ļoti skaidri ierobežojumi konkrētu produktu ražošanai, kurā, kuros tiek izmantot GMO, bet šādi ierobežojumi nav importētiem produktiem, un tieši tādēļ nav redzama praksē augstā patērētāja aizsardzība, jo mēs joprojām sagatavojam produktus, kuros ir ģēmo, lai gan mēs neesam pilnīgi skaidri pateikti, kurš esam par vai pret ģēmo, mēs tomēr vēlamies teikt, ka patreizējā situācija var radīt zaudējumus līdz pat 70 miljārdu eiro apjomā. Mums arī jāaizsargā savas intensīvāk produkcijas reģionos, kur ir ir pilnībā vai daļēji atkarīgs no kādas augu kultūras. Un arī industrijas, kas ir atkarīgs no šī produkta, arī būtu jāaizsargā. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka Eiropas ražotāji redz diskrimināciju pret sevi pašu tirgu, kas ir par labu trešajām pusēm. Un šī diskriminācija balstās uz Eiropas tiesību aktiem ekonomisko un sociālo lietu komitejā mums ir jāskata risinājumi un dažos gadījumos mums tie ļoti aktīvi arī jāpielieto. Piemēram, jāuzlabo piekļuve tirgumu, jākontrolē importi un jāpārliecinās, ka visi produkti, kas tiek ievesti Eiropas Savienībā, ir ar garantijām patērētāju drošībai. Mums arī ir jāeksportē mūsu uh, lauksamniecības pārtikas modelis ir jāpadziļina mūsu apusējās atzīšanas sistēmas, lai aizsargātu patērētāju veselību, sadarbojoties ar trešajām valstīm. Mums tas jāintegrē komerciālos nolīgumos, lai skatītos uz sistēmām higienas un fitosanitārajās jomās ir jāuzlabo arī attīstība sadarbība ar jaunatīstības valstīm, kas ir galvenie pamata izēvielu eksportētājus Eiropas Savienību. Un to mēs varam panākt apmācot tehniķus un skaidrāk norādot to, kāds regulējums ir kvalitāts. Mums ir jāsniedz pamudinājumi šādām valstīm, kas varētu pilnveidot savas sistēmas un Protams, mums ir jāraksta arī labāk tiesību akti, kā jau komisārs teica, mazinot administratīvo slogu, kas bieži vien kavē īsto attīstību šajā industrijā. Šeit es varu minēt vienu piemēru. Runājot par akvakultūru. Ir vairākas valsts, kas pēdējo 15 gada laikā nav izsnieguši nevienu atļauju jaunai akvakultūras iestādē. Līdz ar to mums ir ļoti grūti šeit iegūt kādu konkurētspēju. No otras puses mums jāizvairās no sistēmām, kas mums jākavē tas, ka industrijas pāriet uz tām jomām, kur ir zemākas izmaksas un ir zemākas, ties, zemākas tiesības strādāt darbiniekiem. ir skaidrs, ka ne, nepieciešams jauns līdzsvars šajā jomā, un es vēlējos jums sniegt arī pāris datus par lauksaimniecības nozaru. Tik noiets bija 6, ap 690 miljārdi eiro, un lielākā daļa šeit bija mazie un vidējie uzņēmumi, un mēs eksportējam 59 miljārdus eiro un importējam 57 miljārdus eiro. Uh, Un ja 2009. gadā mēs pārstāvjam 17,5% no komerciāliem darījumiem, tad saskaņā pēdējiem datiem mēs savu konkurētspēju spēju esam zaudējuši. Un skatoties uz personālu, tas ir saistīts vairāk kā 400 tūkstoši nodarbināto. Paldies par eh, šo ziņojumu. Eh, Espinozas kundze, kā mm, padomes pārstāve. Mēs esam nu pat sākuši darbu, nu pat uzklausījām komisāru, kurš uzsvēra uh, Spānijas prezidentūras nozīmību šajā konkurences un apusējības jomā, kā e, nu pats sacīja arī Espaņīkundze. Šīs te atšķirības, kas rada konkurētspējas problēmu mūsu ražotājiem, uh, E, skar gan e, kopienas e, lauksaimniekus, gan ārpus tās. Mums ir augsti standarti, un mēs ar tiem lepojamies. Tātad mēs apskatījām šos jautājumus, un tagad gribu dot vārdu jums. Un pēc tam uzklausīsim pārējos eksperts. Elēna, jums vārds. señor presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Priekšsēdētāja kungs, eh, komisāra kungs, eh, deputāti, labdien visiem! Vispirms es gribu atvainoties eh, par to, ka ierados mazliet par vēlu, bet es domāju, ka jūs visi saprotat, kādas grūtības mums ir Eiropā ar gaisa satiksmi. Uh, un arī pelnu uh, mākonis atkal tojas mums no Islandes. Tātad mēs jau skatām eh, darba kārtības jautājumus. Pirmkārt, mēs, Eiropieši, mums ir iemesls būt laipniem ar eh, saviem pārtiks ražotājiem. Viņus stiprina kopējā lauksaimniecības politika, un lauksaimnieki piemērojas eh, mūsu sabiedrības attīstībai. Viņi eh, pabaro iedzīvotājus, un eh, iedzīvotāju skaits visu laiku pieauga. Viņiem visu laiku ir jāsastopas ar lielām grūtībām, viņiem ir jāsagādā pārtikas, pārtika iedzīvotājiem, viņiem ir jākonkurē globālā tirgu, uh, saskaņā ar kopienas eh, kultūru un vērtībām. Lauksaimniecības eh, darbība eh, ir elements, kas veido lauks, lauku vidi. Un te jārunā arī par citiem aspektiem, tātad vides pakalpojumiem, uh, vai kultūras eh, pas, eh, pasākumiem. Pašlaik Eiropā tas, eh, pa, šī lauksaimniecības darbība pārstāv 50% no teritorijas. 18,6 miljonu cilvēku darbojas šajā jomā, tas ir 8,6% no visiem darbspējīgiem cilvēkiem. Uh, Un vēl šajā sektorā ir, tas ir otrs lielākais pilārs Eiropas uh, dzīvē. Mēs vairs neesam tikai pārstrādātāji, bet arī pievienojam tagad vērtību savā, eh, saviem ražojumiem. Šī attīstība ir skaidri parādījusi, uh, ir skaidri parādījusies eh, tajā veidā, kā ir mainījusies KLP, ne tikai runājot par Eiropas, Eiropiešu vajadzību apmierināšanu, bet arī runājot par tirgu. Un eh, Eiropas Savienībā eh, redzami tādi rādītāji, kuri kas norāda, ka Eiropas Savienība ir lielākā eh, lauksaimniecības produktu ražo, eh, eksportētāja un importētāja. Eh, kā eksportētāji mēs esam 4% no Eiropas IKP. Ziņa ir skaidra, mūsu modelis ir jāpiemēro Eiropiešu prasībām vai arī Eiropiešu patērētājiem, un tāpēc uh, E, lauksaimniekiem jāspēj konkurēt nevien iekšējā tirgu, bet arī starptautiskajos tirgos. Konkrēti, konkurence ir pieaugusi un sekojoši e, tas iz, izried no, glob, no tirgus globalizācijas un e, atvērtās tirzniecības rezultātē ir noslēgti divpusēji un daudzpusēji līgumi Uh, kurus ir noslēgusi Eiropas Savienība. Un mēs stāvam krustceļos, uh, kur jāskatās, vai Eiropas lauksaimniecības modelis būs dzīvotspējīgs. Mums ir jāpielāgojas tām prasībām, kas ir izteiktas. Un tagad pārtikas, uh, pārtikas drošības pakete, par kuru mēs tik ļoti jūtamies lepni, Bez tam mēs Eiropas, redzam, ka Eiropas Savienība vēlas e, pie, piešķirt savu identitāti saviem produktiem, lai būtu e, saskaņotas patērētāju prasības un ražotāju iespējas. Un tas viss veido e, unikālu ražošanas modeli pasaulē. Šis Eiropas modelis ietver visas šīs prasības, kas, kas eh, jāievēro ražošanā. Šīs normas eh, skar eh, gan dzīvnieku labturību, gan augu aizsardzību, gan arī pārtikas kvalitāti. Šīs te garantijas nozīmē papildu izmaksas, jo Eiropas Savienības noteikumi nav tādi paši kā starptautiskie noteikumi. Un tad izrādās, ka praksē mēs varam noteikt ekvivalentas prasības tikai noslēdzot līgums ar trešajām valstīm, bet mēs piemērojam harmonizētas prasības mūsu komerc e, transakcijās ar e, lielu stingrību katrā ražošanas fāzē. Daži piemēri E, Eiropas, e, Eiropā ir harmonizēti standarti tādās jomās kā, kā pesticīdu un zāļu e, atlikumu līmeņi vai, vai arī mm, pārtikas vielu kvalitāti. Un tomēr, tomēr mums joprojām ir jāstrādā, lai palīdzētu operatoriem. Uh, un mūsu patērētāji arī varbūt neaptver šo uh, labumu. Ja mēs pieprasītu kaut ko no saviem uh, operatoriem, kas pārsniedz starptautiskās prasības, tad mm, mums būtu daži apdraudēti posmi, piemēram, mazie uh, ražotāji vai primārie ražotāji, kuri un uh, diez vai tur būtu liela ietekme uz galīgo cenu. Mūsu modelī mums ir uh, jāsāk skaidra rīcība, lai garantētu to, ka Eiropas Savienība varētu turpināt piegādāt uh, iekšējo, iekšējā tirgu un ārējā tirgu preces, patērētājiem piedāvāt lauksaimniecības precēm, kas ir drošas, bet arī ir preces visiem. Mēs varētu runāt par uh, ieviešanas priekšlikumiem. Viens ierosinājums varētu būt tāds, ka pirmais aspekts, ka mēs varam strādāt pašā regulējošajā ietvarā. Tātad vajag labāku regulējumu, lai būtu uh, saskaņa starp patērētāju prasībām un operatoru ilgtspējīgu darbību. Šiem te prasībām jābūt balstītām uz lielu vienprātību, un to jāatbalsta ar pētījumiem, kas visos gadījumos izskatīs, izskatīs ekonomiskās sekas visiem iesaistītajiem, nevien iekšējā tirgu, bet arī attiecībā uz starptautisko tirzniecību, lai nodrošinātu to, ka e, rastos līdzsvars un nebūtu nevajadzīgu šķēršļu. Tātad mums jāpaliek uzticīgiem savu modeļa principiem un e, uzsākt turpmāku e, rīcību, pastiprināt mūsu rīcību, lai e, mūsu modeli un mūsu produktu modeli atzītu pasaulē. Eiropas Savienībai ir jāstiprina savu sārunu pozīciju Eh, pasaules tirzniecības organizācijas ietveros, lai sasniegtu tādu līmeni, eh, kas būtu eh, arī savstarpēji savietojams ar mūsu ekonomiskajiem partneriem. Eiropas standarta starptautiskajam līmenim tas varētu palīdzēt mums uh, uzlabot mūsu konkurences pozīciju pasaules līmenī komercstratēģijas trešajās valstīs mēs varam painformēt šīs valstis par mūsu produktu papildu vērtību. Šī te, tādu iniciatīvu vajadzētu uzņemties visā e, Eiropā. Eiropas lauksaimniecības modelis ir jāizprot, ir jāizprot kā tāds, kas ir domāts patērētājiem. Uh, Tātad mums ir jārīkojas eh, tieši attiecībā uz patērētājiem. Mums jāstiprina kolektīvie poliņi, lai informētu patērētājus par mūsu ražošanas modeli, lai viņi spētu izvēlēties un novērtēt produktus eh, patērētāju informēšana jābūt galvenajam rīkam kopienas stratēģijā. Bez tam mums ir jācenšas sa, e, ieraudzīt e, patērētāju e, tādu, ka viņš atzīst šādu papildu vērtību balstoties uz trim pilāriem komerc novērtējumā. Pirmkārt, vienkārša mārķēšana, kas ir pieejama visiem produktiem, to ir viegli piemērot, tas nenozīmē nekāds papildu izdevums. Otrs, uh, patiesa informācija par Eiropas lauksaimniecības modeli un produktu atšķ atšķirību eh, informāciju. Un trešais - līdzsvars starp ražošanu un izplatīšanu. Ir daudz grūtību, un tomēr eh, mēs eh, paturam prātā šo te mērķi, uh, Mēs gribam, lai mūsu lauksaimniecības sektors būtu konkurētspējīgs un lai viņi spētu konkurēt jebkuros ekonomiskos apstākļos. Eiropas Savienība jau strādā pie dažādām iniciatīvām, kas paredz e, to, ka jāstiprina informāciju patērētājiem, tātad marķēšanu, un jāuzlabo uh, vērtības ķēde produktiem. Bet tas vēl ir jāpievieno trešais darba virziens, un tas ir nākamais Eiropas modelis. Tātad KLP nākotnes e, modelis. Spānijas prezidentūra ir smagi strādājusi pie šī jautājuma, kā to pierāda diskusijas, padomis, e, lauksaimniecības ministru vidū. Turklāt pašlaik viņi ir norādījuši to, ka Eiropas eh, parlaments arī atbalsta šo iniciatīvas. Es domāju, ka ir īstais brīdis eh, iesaistīt sabiedrību šajās diskusijās un e, arī lauksaimnieki šeit var iesaistīties. Visi šie elementi ir ļoti būtiski, lai mēs varētu izveidot jaunu Eiropu un varbūt arī jaunu sektoru. Un mēs nedrīkstam aizmirst vecos pamatus, e, kas, e, uz kuriem tagad tiek veidots arī darbs pie Lisabonas līguma. Tātad. Uh, Mm, saprātīgas cenas par izpildu e, izējai materiāliem, mums ir jānodrošina e, piemērots dzīves līmenis visiem, e, kas darbojas Eiropas lauksaimniecības ķēdē. Mūsu Eiropas identitāte, kas reizēm tiek apšaubīta, ir un unikāls modelis un mums ir jātaisno šis modelis un jāpatur. Šīs modelis ir mūsu mantojums, un tas ir jāstiprina, jāpalabo e, tajos aspektos, kur ir vājie punkti. Ja mēs runājam par konkurētspēju, e, mēs varam e, graut šī mantojuma ilgspējīgu, ilgspējību. Mums ir jāpārveido komerciālie izaicinājumi, ko uzliek tirgus liberalizācija ar uh, miedarbību starp eh, šī te modeļa ietvaros. Un ir tikai viens veids, kā sasniegt mērķus. Tas ir izmantojot lielāko vērtību, kāda mums ir Eiropas lauksaimniecības produktu ražotāji. Un šeit mēs runājam par šo te ražošanas modeli. Dāmas un kungi, eh, parlamentārieši un komisijas pārstāvi un Spānijas prezidentūras pārstāvi, pārstāvi mēs varam strādāt uz šo mērķi, mēs vēlamies to sasniegt. Un visas trīs eh, institūcijas kopā patiešām to var pabeigt paveikt. Grazie, karīsima Elēna. Grazie. Paldies, paldies, Elēna, par uzstāšanos un um, šī informācija ir ļoti svarīga. Esmu pārliecināts, ka mēs strādāsim kopā pārdomi komisiju un prezidentūru parlaments, lai varētu atbildēt uz šiem svarīgajiem jautājumiem jautājumiem, izaicinājumiem gaidām. Tagad um, es dot vārdu Marianģela Perito, kur runās arī par um, Eiropas Savienības administratīvajiem um, es, nu, nu, regulējumu un starptautisko ietveru lūdzu vārds tev. Uh, grazie, uh, salve a tutti, sono Mariančela Perito. E... Paldies. Priekšētājs jau man iepazīstināja. Es esmu no Nacionālās lauksaimniecības institūta Itālijā. Es vēlētos sniegt nelielu pārskatu par lauksaimniecības produktu ietvaru skatoties no likumdošanas ierobežojumiem, administratīviem ierobežojumiem Eiropā. Šis jautājums ir visai sarežģīts. Un ir svarīgi skatīties, kādu metodiku mēs izmantojam runājot par šo jautājumu. Es izlēmu skatīties uz pārtikas nekaitīgumu un tā ietekmi uz Eiropas ražošanas modeli. Pārtiks nekaitīgums un higiēna tās ir lietas, ar kur saskars visi Eiropas patērētāji, un mēs viņus esam uzklausījuši. Kopienas reakcija ir bijusi tāda, ir bijusi visai skaidra, ir jādomā par 178 2002 Tad par šo likumdošanas dokumentu, kurā izklāstīts ietvars šādām lietām, un es vēlētos runāt par četriem galvenajiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Pirmkārt, neliels pārskats par pārtiks nekaitīgumu, saites starp starptautisko tirzniecību un pārtiks nekaitīgumu. Tad eh, nedaudz arī par Eiropas kontekstu un jauniem izaicinājumiem un skatoties nākotnē, kādi būs daudzpusējie un divpusējie nolīgumi. Bažas par pārtikas nekaitījumu, kas ir uzliesmojuši pēdējo gadu laikā, ir lielākai arī pievērsuši jautājumam par pārtiks nekaitīgumu, un tas sabiedrībai šobrīd ir viens no paš, pašiem aktuālākajiem jautājumiem. Patērētāju vēlme saņemt higienisku un nekaitīgu pārtiku ir atšķirīga dažādās valstīs, un arī dažādās valstīs ir uh, atšķirīgi uh, aizsardzības līmeņi. Un pēc vairākiem veiktiem pētījumiem ir secināts, ka patērētājiem nav piemērotu instrumentu, lai tieši pārbaudītu pārtiks nekaitīgumu un tā ietekmi uz veselību. Piemēram, toksīnu līmeni, kancerogonu vielu klātbūtni. Patērētāji apzinās šos riskus tikai tad, kad viņi saslimst. bieži vien ražotājiem ir pamudinājums ražot veselīgu pārtiku, un daudz privātie uzņēmumi izmantot vairākus viņiem pieejams stimulus, lai uh, ražotu drošu pārtiku bet uh, tad, kad piedāvājums neatbilst pieprasījumam, tā ir situācija, kad var iesaistīties, iesaistīties likumdevējs, tad valdības, lai nosakt šo plaisu ar attiecīgu likumdošanu. Šajā ziņā var būt liela loma iniciatīvām, Kā jūs varat redzēt, šī slaidā kreisajā apakšējā stūrī ir tāds augstlēkšanas rīks, lai pieskartos sporta terminoloģijai. Un katrā valstī šī latiņa ir citādā augstumā. Un uh, Eiropas Savienības tiesība aktos šī latiņa ir ļoti augstu. Un pirms es runāšu par kopienas situāciju, vēlos minēt vēl vienu lietu. Daudzas vispasaules organizācijas kā PTO runājot par pārtiks nekaitīgumu, apgalvo, ka visiem ir tiesības piekļūt veselīgai pārtikai un ūdenī, ūdenim atbilstoši viņu pārticības līmenim. Un šeit šīs veselīga pārtika ir subjektīvas tiesības. Tātad tās ir individuālas tiesības un Katram individam, individam ir tiesības piekļūt veselīgai pārtikai un ūdenim. Eiropas Savienība ir aicināta izveidot konkrētus sliekšņus, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību šajā jomā, un ir arī dažādi globāli līmeņi noteikumi šajā jomā bet eh, kopumā tas var kropļot tirgu. Un pēdējā Juruguajā ciklā bija konkrēts noteikumu kopums, kas mēģināja standartus harmonizēt un izmantot vienu latiņu visām valstīm. Tātad, lai būtu vienādi SPS un pārtiks nekaitīguma nolīgumi. Un uh, valstīm jau katrai ir sava pārtiks nekaitīguma aģentūra un pēdējo dienu laikā China Daily ir parādījušās ziņas par to, ka arī Ķīnā ir vairāk skandāli saistībā ar pārtiks nekaitīgumu likumu Ķīnā un šī informācija nāca no viņu pārtiks un zāļu aģentūras. Che, eh, per quanto il, eh, a livello eh, internazionale Paturot to prātā, starptautiskā līmenī no 95. gada līdz šim brīdim ir bijuši daudz strīdi saistībā ar šo jautājumu, ir saņemts ļoti daudz sūdzības. Šeit skatos konkrēti no 95. līdz 2001. gadam. Vairāk kā 2400. Un balstoties uz robas veiktu pētījumu, ir tikai 108 sūdzības, kas var tikt sasaistīts ar kādu atsaucas patogēnu. All'interno di questo contesto generale, bene o male, insomma, come già ripetuto eh, da chi mi ha preceduto, Eiropas patērētāji patiesībā ir vai, arvien vairāk informēti par pārtiks veselīguma jautājumiem attiecībā uz tiem produktiem, ko viņi izmanto. Un šeit mēs varam redzēt Euromonitoru pētījumu. Un pirmajā vietā tiek likta produktu, tiek likts produktu nekaitīgums. Un tas ir ļoti svarīgs punkts, ko būtu vērts ņemt vērā arī Eiropas likuma veidotājiem. Daudzās jomās Eiropas Savienībai ir jāstrādā ar saviem pārtiks nekaitīgumu tiesību aktiem. Ir vairākas nesaskaņas šajā ziņā. Un šī ir joma, kurā netarifu pasākumi jau rada tādu kā protekcionismu ainu. Ja paskatāmies uz Eurostat datiem no 2000. un līdz 2008. gadam, tad var redzēt, ka eksporti ir pieauguši par 43%. Un ir arī ievērojami pieaudzis imports. Tas rada pamatu pārtikas situācijas analizācijai, analīzei neaizmirstot arī par pārnām, kas notiek par daudzpusējiem nolīgumiem un Eiropas nostāju. Kopš laika, kad izgāzās Dohas sarunas, nu, tas nebija tik cieši saistīts ar pārtiks nekaitīgumu jautājumu, bet no nu, kopš 2006. gada visas sanāksmes kas ir notikuši saistībā ar eksportu, importu, iekšējām sistēmām, nodrošinājumiem un tā tālāk, un kur pārtiks un SPS pasākumi īsti nav tikuši ņemti vērā šajās pārunās. Sekretārs Lamī Doha saruna cikla beigās teica, ka līdz 2010. vai 2011. gadam šādas tēmas ir pārunu ciklos jāiekļauj, bet skatoties uz divpusējiem nolīgumiem, kas ir panākti, un it īpaši ņemot vērā, ka daudzi divpusējie nolīgumi ir noslēgti tieši pēc Doha raunda izgāšanās, uh, Un tad no 2006. gada līdz šim brīdim Eiropas Savienība ir sākus izmantot šādus divpusējus nolīgumus. Nu, piemēram, šis ir no Pasaules tirniecības organizācijas un viņi saka, ka kopš apkārt izveidošanas līdz, līdz šodienai ir 362 reģionāli tirdzniecības nolīgumi un 211 no tiem šobrīd jau ir stājušies spēkā. Visas valsts izņemot Mongoliju ir noslēguši kādu šādu līgumu un lielākai daļai valstu ir vairāk kā viens. Mm. Šeit ir divas asis pārunu vešanai. Un filozofija, kuras, kuras balstās Eiropas lauksaimniecība, ir pārtiks nekaitīgums. bieži vien ekonomisti iestājās pret brīvas tirzniecības divpusējo un daudzpusējo līmeni, un viņi mēģina šos abus līmeņus apvienot, un daudz pētījumi pierāda, ka divpusējas un uz ilgtermiņā var radīt nopietnas problēmas. Šeit, šeit domāju, problēma ir tāda, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt Eiropas ražošanas modeli. Un kā piešķirt uh, šim Eiropas modelim lielāku lomu starptautiskajās sarunās. kopienas pārtika nekaitīguma standartos un kodeksā ir rakstīts, ka Eiropas ražotājiem šie noteikumi ir jāievēro. Un kā jau iepriekšējā runātāja teica, ir trešo valstu ražotāji, kas vēlas tirgot savus produktus mūsu tirgu, un arī viņiem šie noteikumi būtu jāņem vērā. Un Tas nozīmē, ka šie noteikumi attiecās arī uz šādām trešajām valstīm. Eh, divpusējība, daudzpusējība, tā ir vieta, kur šo Eiropas filozofiju var turpināt. Un eh, šajā ziņā Eiropa varētu runāt abos pārunu līmeņos. Varbūt tas ir tā ļoti pozitīvi raugoties, bet ir jāstāsta, kā virzīsies eh, sarunas Doha. Daudz pētījumi un atzinumi, kas ir sagatavoti par PTO, ir parādījuši, ka PTO pārskata pati savus mehānismus un tirzniecības politiku. Un mērķis šādai darbībai ir padarīt caurskatāmākus hienas un nekaitīgumu mehānismu instrumentus. Arvien vairāk parādās starptautiski fondi, kas uzskata, ka šādi pārtikas un standartu un fitosanitāru standartu pasākumi, ko izmanto Eiropa un citas valstis, ir veids, kā tiek kavēta brīvā tirdzniecība. Un es esmu zinās, kā literatūrā lasījusi. Nu, varbūt tas skanēs nedaudz banāli, bet tiek runāts par to, ka cilvēki, kas skatās labi izgājis motā, telpām pienā policists un cilvēks saka, mēs pazaudējām savus atslēgas un policists jautā, kur jūs viņus pazaudējāt. Un cilvēks saka, nu es jau nezinu. Šī ir tā gaišākā telpa un tāpēc es sāku to, tas atslēgas meklēt šeit. Lūk, šāda metafora ļoti labi parāda, kas notiek mūsu situācijā. Daudzas valsts saskarās ar tādu situāciju, kad viņām ir jāsaka, ka subsīdijas un tarifi ir tā gaišākā telpa, savukārt SPS un drošības eh, pasākumi nav tā gaišākā telpa, jo tos ir ļoti grūti pārbaudīt. Un tas sarežģīgais jautājums uz doto brīdi ir tāds, ka ir iespējams sagatavot priekšlikumus, pievienot pārtiks un espējas pasākums mūsu kopējā pārunu nostājā, un ja tās tiktu izdarīts, kāds būtu rezultāts. Nu, kā jau mēs izzinām, iepriekšējā to ciklā tika ciest neveiksme, nākamajās sanāksmēs tik runāts par procentu atsaucas punktiem. Un ja Eiropas produktu aizsardzības līmenis tiktu apspriests vai apšaubīts, ko mēs darītu. manuprāt, ir jānā par divpusējo pieeju tieši ASV. Pēdējo gadu laikā ir slēgus ļoti daudz divpusējo nolīgumu un tāpat rīkojas arī Āzija. Un arī mums būtu jāizmanto šāda politika. Bet, kā jau teica komisārkungs, Mums ir savas vērtības jāiekļauj daudzpusējā pieejā, mums ir jāatbalsta citas valstis tajā posmā, kad tās tuvinās mūsu kopienas sagatavotajam modelim. Vidējā līdz ilgtermiņā mums šīs valstis ir jātuvina mūsu izvēlētajam modelim. un viena būtiska joma šādā daudzpusējā pieejā. Mums ir vairāk jārunā par Eiropas uh, pārtiks nekaitīgumu un higienas modeli. Un svarīgākais jautājums, par kuru es vēlētos runāt šodien, ir eh, noteikti vai turpmākajās daudzpusējās sarunās jautājums par higienas paketi tiks pārunāts vienlaikus vai atsevišķi ar citiem pārunu tematiem. Zinātniskie pētījumi pierāda, ka izveidot SPS un nekaitīguma šķēršļus, tas var nākt par labu patērētājiem. Bet nav pētījumu, kas sniegtu pilnīgi skaidru un viennozīmīgu eh, secinājumu par šādu lietu. Un tas līdzsvars, ko mēs vēlamies panākt, būtu aizstāvēt dažādas pārunu tēmas ir jāizstāvjā mūsu modelis nākotnē. Liels paldies! Paldies par uh, interesanto prezentāciju. Un tagad ir uzklāsīsim pēdējo ekspertu. Vārds Hamudikungam no agronomiskā Starptautiskās pētniecības institūta. Viņš runās arī par um, Eiropas Savienības administratīviem noteikumiem un šo noteikumu ieteikumu uz uh, Eiropas lauksaimniecību un konkurētspēju. Un pēc Mūdīkunga prezentācijas uzsāksim debatas. Un uh, ir jau pieteikšies runātāji, bet, nu, diemžēl, uh, vulkāna dēļ nav visi ieradušies, bet uh, tad, nu, debats tomēr notiks. Tagad vērts ekspertu kungam lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, liels paldies par uzaicinājumu. Cēlts ar Delakimā Mūdī strādāju Agronomiskās pētniecības institūtā Runāšu par šiem administratīvajiem nosacījumiem Eiropas regulējumu lauksaimniecības jomā un šo regulējumu ietekmi uz lauksaimniecības konkurētspēju Eiropā. Es runāšu kā mikroekonomists. Mēģināšu jums piedāvāt uh, vairākus viedokļus, lai skatītu šo jautājumu no dažādiem aspektiem, kā mēs varētu risināt šo problemātiku. Vispirms jautājums par leģitimitāti. Cik pamatots ir regulējums attiecībā uz pārtiks nekaitīgumu? Par šī regulējuma leģitimitāti, par valsts iejaukšanos, intervenci intervence kā atbildi, vai nepieciešams iejaukties vai nē. Tad jautājums par intervences līmeni, par to, cik uh, lielas prasības ir jānosaka uzņēmumiem un kādu piesardzību pats sabiedrība sev nosaka. Un trešais aspekts ir instrumentu jautājums. Kādi ir mūsu rīcība esošie rīki, instrumenti, kad sabiedrība sev nosaka šo drošības vai nekaitīguma līmeni? Mēģināšu pavisam īsi paskatot šo leģitimitātu un intervences. Tas nevienmēr sasauc ar tiem pašiem iemesliem. Ir ļoti dažādi iemesli, ņemot vērā dažādas arī zinātnisko pamatojumu un arī sabiedrības izvēli. Pēc tam mēģināšu precizēt jautājumu par konkurētspēju, uzsvērt šeit divus aspektus atbilstība un atbilstības izmaksa regulējumam. Un arī rezultāti, ko sagaida uzņēmumi, tad, kad ir veiks nepieciešamās investīcijas. Ideja ir tāda, ka jāpierāda, ka šīs piemērošanas izmaksas ar to vien nepietiek, lai izvērtētu Eiropas lauksainiecības konkurētspēju. Šajā īsajā prezentācijas laikā mēģināšu parādīt, kā var palielināt konkurētspēju piemērojot līdzekļus, lai samazinātu izmaksas piemērojumam un arī palīdzot uzņēmumiem uzraugot konkurēces noteikumus, lai ražotāju ienākumi arī būtu tikpat lieli, cik viņu veiktais darbs, lai nodrošinātu pārtiks nekaitīgumu. Jautājums par šo leģitimitāti, par valsts intervences pamatojamību. Atbildi ir jā vai tā ir pamatota. Tādēļ, ka tādā kontekstā, ja tas notiek kontekstā, kad pats tirgus nevar nodrošināt nepietiekam nekaitīguma lī, līmeni, lai pasargātu patērētāju un sabiedrības veselību. Tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka patērētājs pirms eh, pārtikas iegādes pats nevar eh, tātad noteikt, vai šī attiecīgā pārtika ir negatīva vai ne, līdz ar to lielu atbildību šeit ir uzņēmumiem. Par nekaitīgumu. Lai varētu arī salīdzinot eh, šo izmaksas attiecībā uz pielāgumiem noteikumiem No vienas puses arī ir sabiedrības pieprasījums, eh, zinātniskie dati. Lai sabiedrības prasības būtu atbilstīgas arī ekonomikā, lai tas arī ir papildus slogu un izmaksas. Šī izvēle ir sabiedrības izvēle. Il faut essayer non pas de baisser les exigences à partir du moment où il y a consensus,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 attiecībā uz noteikto nekaitīgumu līmeni, intervencija instrumentu, var arī tad noteikt ekonomiskās izmaksas, vai tas attiec uz uzņēmumiem vai uz valsti. Instrumenta izvēle var attiekties, piemēram, uz uh, filiāls uh, operatora atbildību, par kontrolas sistēmām un tā tālāk. Kombinējot šos instrumentus, var paredzēt dažādas izmaksas vienam un tam pašam nekaitīguma līgumam. Tādēļ šo instrumentu izvēle ir ļoti svarīga, lai varētu samazināt uh, regulējumu izmaksas. Tas ir ļoti svarīgi. Jo katreiz izmaksas ir ļoti atšķirīgas gan valstī, gan uzņēmumiem. Un tas arī dažādi ietekmē arī tirgus funkcionēšanu. Un tas var radīt arī konkurences nevienlīdzību, kropļošanu. No šī viedokļa vai Eiropas uh, noteikumi, regulējums, tur ir paredzēti vairāki instrumenti. Ir juridiskies regulas, protams, ne tikai, kas nosaka dažādi iesaistītopašu atbildību, bet ir arī šajos Eiropas tiesību aktos noteikti dažādi no pienākumu attiecībā sasniegt rezultātu, rezultātu pienākumi par gala produktu raksturlojumu. Tādējādi regulējums eh, visai ievērojams rezervs paredz eh, iesaistītajām pusēm uzņēmumiem, lai varētu piemēroties šim, šai prasībā pēc rezultātu. Un līdz ar to šī brīvība, kas ir paredzēta privātajai nozarei, lai paredzētu, lai tā varētu izvēlēties līdzekļus, arī tā rezultātā uzņēmumi ir izstrādājuši standarts attiecībā uz uh, ražotājiem, kas attiec, šie standarti attiec gan uz viņiem, gan arī uz viņu piegādātājiem. Pat biežāk uz piegādātājiem neiedziļināšos strateģiskos argumentos. Privātiem standartiem eh, B2B, B2C, uz marķējumu, kas norāda patērētājiem, kāda tiek veikts eh, darbs pārtiks produktu kvalitātes uzlabošanā, un otrā, ja tieši šis B2B, uh, kas uz, uzņēmumu paštatic jau paredz šos noteikumus, um, par to neinformēt pārtērētāji, ir vairāk standarti, ir kolektīvi izstrādāti standarti, kurus ir pieņēmuši tieši lielie izplatītāji. Šīs standarti ir ļoti aktuāli arī Eiropas un starptautiskā līmenī. Runa ir par privātiem standartiem, to kopumu, kur vi visi ir ar tiem iepazinušies un arī īsteno. No Šie standarti kļūtās trīsplatā starptautiskā līmenī, arī Eiropā, un tas tiešām ir eh, kļuvis eh, tāds kā priekšnosacījums arī šiem lauksaimniekiem viņa darbībai. Šie standārti pastāv kopā ar eh, valsts noteikumiem regulējumu, un šie standarti tiek uzskatīti, ka tie ir pat saistošāk nekā pats regulējums un tiesība akti. To šādā kontekstā mijiedarbībā starp valsts un privāto nozari ļoti grūti izvērtēt ir izmaksas, lai piemērotos regulējumam. Donc, des coûts de conformité, on voit très bien que pielāgošanās izmaksām runājot, mēs redzam, ka šī mijiedarbība problēma sarežģīja, ļoti grūti sniegt vienotu atbildi uz šīs eh, regulēm izmaksām, jo ir ļoti daudz iespējams trajektorijas. Ļoti daudz veidu, kā ar viens ražotājs var piemēroties šiem regulējumam. Regulējumā paredzēta šī attiecīgā brīvība pašam ražotājam. Viņš arī var pieņēmot pieņemt arī rokas grām, izvēlēties rūpzemes vadlīnijas, izvēlēties esošos privātos standārtus, jo tas kļūst aizvien par lielāku priekšnosacījumu piekļuvēju tirgumu. Varbūt šī iemesla dēļ paradoxālā veidā ir ļoti maz izvērtējumu pāri tiešām izmaksām, cibās piemērošanos uh, valsts noteikumiem. Daži pētījumi, varbūt, kas tiek veikti par HASAP certifikātu. Bet paradoksāli, kā ekonomiskā literatūrā tiek runāts par kvalitatīvām analīzes metodēm, lai varētu sniegt izvērtējumu tieši par valsts eh, regulējumu, neņemot vērā visus šos standārtus, kādu tiek uh, Uh, uzlikti, uzspiesti ražotājiem privātajā sfērā. Tad sākot ar šo brīdi, Nekot ar brīdi, kad tiek pieņemts šis piesardzības līmenis un sanitārās uh, līmenis, kas raksturo Eiropas lauksainiecības modeli, sakot ar to, ir tagad jāsamazina šīs pielāgošanās šo noteikumu ievērošanas izmaksas. Tam var būt ļoti negatīva ietekme, kas varētu samazināt konkurētspēju, izslēgt lauksaimnieks no tirgus. Lauksaimnieki, un tas jau pastāv arī dažādos pētījumos, tiek atrunāts aizvien vairāk uh, šie stā, privātā sfēras standarti, mazie ražotāji nevar tiem pielāgoties, tiek izslēgt no darba tirgus, jo tas maksā ļoti dārgi. Lai samazinātu šīs izmaksas, ir jāīsteno vairāk stratēģijas. Pirmkārt, jāmudina izstrādāt ražošanas parāgu prakses rokas grāmatas. Tam nevajadzētu radīt pārāk liels investīcijas. Otrā stratēģija - jāmeklē līdzekļi, kas ļautu veicināt šo ražošanu, pozitīvas rezultātus un arī parāgu praksē varētu iekļaut arī pārvaldības, zemniecības pārvaldības elementus, piemēram, runājot par kvalitatīvu sanicības pārvaldību, trešā stratēģija, lai samazinātu šīs pielāgošanās izmaksas, ir apvienot ražotais grupās un mudināt arī uzņēmumu savā starpā koordinēties kas varētu ļaut arī kontrolēt eh, sanitāro risku, samazināt arī transakciju izmaksas un arī pielāgošanās izmaksas. Tas mazināt eh, vispārīgi, lūk, kas attiecas uz izmaksām. Tur tiešām ir jāiegulda darbs, lai varētu šos eh, izmaks, šīs izmaksas mazināt. Tālāk par konkurētspējas problemātiku. Nu, runā tikai par izmaksām šajā problēmā, tas būtu pārāk ierobežojoši, jo tirgu pašlaik tiek novērots tādu trūkumu, ka ražotāji ienākumi var būt pilnībā nodalīti no ražošanas izmaksām. Tas mums atkarīgs no dažām jomām, bet uh, tirgi aizvien mazāk integrēti, tie ir ļoti sadalīti, segmentēti. Kolēģi arī to minēja pirms manis un arī var piekrist tam, ka tas ir skaidrojams ar uh, to, ka tiek uh, kon, notiek koncentrācija uh, tieši lielo lielveikalu un izplatītāju rokās. Tas arī ietekmē pieprasījumu tam ir ietekme arī uz primāro preču cenām pamazām notiek šāda noslīde. No nu, tirgus, kas darbojas, sistēma, kas darbojas šo spotu tirgu vai uz lokālo tirgu un pārēju uz šo globālo tirgu, kur vada lielie iepirkēji. Tādējādi klasiskā konkurētspējas jēdziens vai konkurences jēdziens lauksaimniecības jomā varbūt tam ir nedaudz jāatstāja vieta jēdzienam, kur tiek runāts par uh, komercializācijas ražošanas ķēžu konkurenci. Ražotāji ienākumi dažās jomās, kur tiek dominē lielie iepirkēji, tas būs atkarīgs no filiālēm un ķēdēm, kādas um, uh, ir iesaistītas šajā ražošanas procesā, vai tie būtu Eiropas vai starptautiski. Est-ce qu'il est fournisseur d'un grand piemēram, liels izplatītājs, kas uzspiež privātos standārtus, tad arī ražotāju rezultāti būs tiešām ir atšķirīgi. Un šeit trūkst pētījuma, kas sniegtu skaidrs atbildes par um, ienākumiem un ienākumu atšķirību šajās dažādās jomās, ja nevērā šeit ir filiāls ienākumu un arī vērtību pārdala. Uh, vērtību, kur iegūst filiāli. Pareizi, tad attiecīgā nozare. Vēl uzsvērt šo nelojālās konkrētas jautājumu, kas varētu arī tikt veicināta no balsts to valstu puses, kurās nav noteikuši tādas pašas prasības attiecībā uz pārtiks nekaitīgumu. Uh, Es eh, minēšu kādu ilustratīvu gadījumu. Tā saucamie ģenēriskie produkti, kuriem nav īpaši liels kvalitatīvas atšķirības, tad homogēni produkti. Tātad produkti, kur īpaši neatšķiras no trešo valstu produktiem, vismaz kvalitā, kvalitātes ziņā. Tad ir teorētiski, kas var arī radīt nelegālu konkurenci. Ir jomas, kurā tātad pārsvarā darbojas šie lielie iepirkēji, izplatītāji, viņiem ir jārespektē tie paši kritēriji. Kādi arī, vai tas būtu Eiropa vai ārpus Eiropas. Tas ir nepieciešams nosacījums, lai ražotāju ienākumi būtu tikpat lieli, kā viņi veiktās investīcijas. Līdz ar to Eiropas uh, izpildu iestādēm jāņem vērā arī konkurences politika. Maintenant aux importations transitant par des importateurs. Par importu. Imports, kur nav nepieciešams, nedz, nepieciešams pārbaudas vai certifikāti, nu, nodrošināt šo pārredzamību trešajās valstīs, tad jāteic, ka šeit konkrēti skropļojumi, kā uzsvēra kolēģi, to mēs tiešām varam arī just arī uz, uz robežām, kur šī kontrola nav pietiekama. et pour éviter donc l'entrée de tels produits qui n'ont Lai tirgum nepiekļūt šādi produkti. Lai šādi produkti nepiekļūt tirgumi, ir jāveicina kontrols uz robežām, lai šie noteikumi būtu vienādi visā Eiropā. Mēs varētu uzticēties kontrols sistēmai. Es aizsargāju tādēļ Eiropas patērētāju veselību. Mēs stiprinātu šo kontrolu, uzticētos kontrolas sistēmai. Tas arī nodrošinātu ne tikai aizsargāt sabiedrību, bet arī lauksaimniekiem būt uh, konkurētspējīgiem. Alors, la menace vient également quand même. Drauds, nu, izrietieši runājot par lauksaimniecību konkurenci, konkurētspēja ir šo produktu eksports uz valstīm, kur ir tikai valsts regulējums un kur nav spēka privāti standarti. Bet uh, šādi tirgi varētu tiešām radīt draudus, kurus tagad tikai valsts regulējums. Un arī šeit ir ļoti maz kvantitatīvu pētījumu par saistību starp tirgus daļu zaudēšanu dažās trešajās valstīs un par šo atšķirību arī regulējumu jomā gan par pārtiks nekaitīgumu, gan par fitnesosanitāro regulējumu. Bet, ja tas liekas pašsaprotami. Un te var arī raudzīties vairākiem iespējām, lai palielinātu konkurētspēju. Jāsamazina pielāgošanās izmaksas, palielināt ražošanu pie, un izvēloties adekvātu līdzekļu izvēli. Iesaistīt arī valstu un privāto sektoru sadarbību, lai harmonizētu standārtus, izstrādāt paraugu, prīks, pra, paraugu praksi. Tas, kas notiek arī lielais izplatības tī, tirsniecības tīklos par standārtu izvēli nosacījumu izvēli, šo saikni un piemērošanos ar valsts regulējumu, tas būtu ļoti labi. Tad ir arī efektīvāk jāsvarē pie izmantotiem instrumentiem regulējumā, lai varētu rast tādu labāku vai nu brīvprātīgu vai obligātu šo instrumentu īstenošanu. Jāatrod šī pareizais, pareizā formula, kas nodrošinātu nekaitīgumu Tāpat laikā arī nodrošināt tirgus darbību, nodrošināt arī vienlīdzību vērtību pārdalē. Vēl viena iespēja. Izcēltos starptautiskā ģenērisko produktu tirgu, tirgu, kur uh, produkti ir vienādi, kur nav nepieciešama varbūt tik ļoti īstenot šos nekaitīgumiem drošības standārtus, lai varētu izcelties šajos preču tirgu. Arī tur ir jānorož nepieciešamais marķējums un tāds informācija uz šiem produktiem, lai uh, arī Eiropas lauksaimnieku veiktais darbs pie šiem produktiem uh, lai šis darbs tiktu atzīts. Un visbeidzot, Eiropas modeļa, kvalitātes modeļa izvēle atbilst uz, atbilst sabiedrības pieprasījumam, un šis modelis ir jāizstāv un jāsamazina arī sabiedrības izmaksas, lai tas būtu privātajā nozarē vai valsts nozarē skaidrs, ka Eiropas modelis var būt garantija patērētāja veselības aizsardzībai ar nosacījumu, ja daži elementi sastāvdaļas, proti kontrolas robežām, tikt stiprināta. Tas ir ļoti svarīgi. Treškārt. Eiropas produkti ilgtermiņā, ja atkārtojas līdzīgas krīzes. Eiropas modelis eh, arī varētu būt tas veids, kas nodrošinātu pārtiks piegādi arī pasaules līmenī. Ja piemērojas, ja īstenojas šāds modelis, kur piemērošanās regulējumam īstermiņā tas varētu maksāt dārgi. Tad īstermiņā, bet ilgtermiņā tas varētu būt ļoti pozitīvi. Lielas paldies! Bene. Grazie, signor Amudī, jo penso, ka. Che... Paldies par šo izklāstu. Tātad šeit mēs dzirdējam, kas mums ir jādara lai būtu pienācīga informācijas sistēma patērētājiem attiecībā uz Eiropas standartiem, ko var izmantot trešās valstis. Eksperti ir runājuši, un tagad mēs varam sākt diskusijas. Daži cilvēki jau ir pieteikušies runātāju sarakstā. Sekare Žigareski pirmais, jo viņam jāiet prom, un pēc tam nākamie runātāji lūdzu. Mēs runājam par trim lietām - konkurētspēju, pārtikas um, nekaitīgumu un standartiem un Eiropas lauksēmniecības uh, modeli, šo te ilgtspējīgo Eiropas modeli. Vai šīs trīs jomas var apvienot? Es domāju, ka nē. Kurš no šiem elementiem ir vissvarīgākais? Svarīgākais ir, protams, pārtikas nekaidīguma standarti. Abi pārējie, abas pārējās jomas protams, ir jāatbalsta, bet pārtīks nekaitīgumam jābūt kā prasībai. Es nedomāju, ka vienlaicīgi visas trīs jomas mēs varam uzskatīt par vienlīdz e, svarīgām. Komisārs Čalasa kungs sacīja, ka mēs nevaram uzspiest vairāk prasību cilvēkiem un ka standarti kādi tie ir pašlaik, ir tas, ko patērētāji ir lūguši ražotājiem. Rodas tad jautājums, vai, var, vai tirgus var garantēt pārtikas nekaitīgumu, un ja nē, tad mums ir jāuzspiež noteikumi tirgumu. Ja vien būs iejaukšanās tirgu, tad kādas būs sekas? Vēl mēs esam runājuši par produktu importēšanu Eiropas Savienībā. Ja šis produkts e, ir pakļauts atšķirīgiem standartiem Eiropas Savienībā un ārpus tās, piemēram, Krievijas gadījumā. Ja mēs importējam produktus, kas ir ražoti pēc zemākiem standartiem nekā mēs parasti to izmantojam, tad mēs mm, tikai graujam pašu savu tirgu, kurus kritērijus izvēlēties. Protams, tas, ka esam kopā Eiropas Savienībā, tas mums visiem nāk par labu. Mēs izveidojam kopīgus standartus un līdz ar to mēs kļūstam spēcīgāki. Kad runājam, apsvežam tirzniecības nolīgumus vai arī grūtības ar Krieviju, uh, Mēs vienmēr pieminam Eiropas Savienības standartus, izmantojam šo standartu savā labā. Vai reģionālajiem produktiem jāatbilst tieši tikpat lielā mērā kā citiem produktiem, jo reizēm ražošanas metodas ir tik īpašas, uh, ka tās faktiski nav iekļautas šajos drošības standartos. Ražošanas metodas ir ļoti vietējas pēc sava rakstura, un vietējie ražotāji bieži vien sūdzas, ka viņiem ir ļoti grūti panākt atbilstību drošības standartiem, ražojot vietēju produktu. ražotāji, kas apvieno savus resursus, viņi samazina izmaksas. Un tas noteikti ir jāatbalsta. Tas ir viens no labākajiem veidiem, kā uzlabot viņa konkurētspēju. Bet tomēr jāatceras arī tas, ka koncentrācija var sniegt pozitīvu ekonomisku rezultātu, bet var uh, radīt arī risku videi. Mazumtirzniecības koncentrācijai ir negatīva ietekme. Negatīva ietekme uz tirgu, jo rodas eh, dominējoša pozīcija tirgu. Mēs esam skatījuši jautājumu par tirgus koncentrēšanos globalizētā pasaulē. Šeit parlamentā par to mēs jau esam runājuši. Uh, Es domāju, ka mums ļoti cieši apskatās uz šiem jautājumiem, jo mēs nevaram apvienot visus šos elementus un kaut kas no kaut kā ir jāatsakās. Paldies Sikreski kungam. Besaņas Garsijas kundzei. Paldies uh, prezidentūrai. Uh, Spānijas lauksaimniecības eh, ministrs šo pēcpusdienu ir tikušies, es šai mums nevienmēr ir bijuši klāt šie te tādi, tādi līmeņi cilvēki. Un gribu pateikties trijiem ekspertiem, kuri šodien ir izteikušies, jo viņi pateikuši ļoti interesantas lietas. Mana pirmā doma ir par lauksaimniekiem Eh, par to, ka viņiem jābūt eh, konkurētspējīgiem. Viņi ļauj, eh, viņi lūdz, lai mēs viņiem ļautu būt konkurētspējīgiem. Mēs uzliekam regulējumu tādu, kur mēs uzskatām, ka mm, visiem vajadzētu būt vienādiem līm, vienādam spēles laukam. Es gribēju, bija interesanti uzklausīt, ko teica komisārs par PTO uh, un divpusējām sarunām. Komisārs pareizi teica, ka nav e, izskatītas komerciālās, ir tirzniecības jomas vai arī prioritātes, bet es nesaprotu, kā var, kā var paturēt e, kā šķērsli to, ka dalībvalstis nevar noslēgt divpusējus līgumus. Piemēram, Spānijā mums ir konflikts ar kopienas ražotātājiem Eh, kas neatbilst eh, prasībām. Mums ir eh, jūras robeža ar Maroku, un no Marokas pienāk krāv, krāvas un notiek dažas inspekcijas. Šie pārkāpumi ir sistemātiski. Mums ir vajadzīga efektīva robeža kontrola lai dalība valsts varētu izpildīt savas uh, prasības. Maham, uh, Mahmudi kungs teica, arī, arī to pieminēja. Vēl mums ir problēma ar trešo valstu, ar trešām valstīm, ar viņu uh, standartiem. Es mm, ne piekrītu Esperoni kundze, jo viņa saka, ka Eiropas Savienība ir tā, kura prasa lai ražotāji apmierinātu uh, patērētājus Eiropā. Ko Eiropas Savienība grib panākt ar šiem te regulējumiem? Ja Eiropas patērētājs ir mūsu mērķis, tad ražotāji no trešām valstīm jau sen būtu piespiesti atbilst tiem pašiem pārtiks nekaitīgums prasībām Viņiem būtu jābūt tādiem pašiem, tādiem, tādām prašām prasībām. E, piemēram, Maroka ir aiz, iz, izmanto aizliegtu pesticīdu, un, bet e, importē savus produktus Eiropas Savienībā. E, un tagad mēs cenš, Eh, mēs ļaujam, eh, pieļaujam, ka šie produkti nonāk Eiropā un tie var, eh, tie var iedragāt Eiropas ražotājs, kuri nevar izmantot šīs te vielas. Un vairākas reizes ir notikuši tādi nepatīkami pārsteigumi. Es nepiekrītu vēl, es punīju kundze, Lauksaimniecība, protams, ir strateģisks sektors ne, ne tikai tāpēc, ka tur ir daudz nodarbināto, ehm, bet arī tāpēc, ka tas sniedz eh, drošību par pārtiks izēvielām. Espanī eh, kundze tad pareizi saka, ka mums ir jārunā par cēnu ilgtspējību un par Iespējams, ka mums jāatgriežas pie tirgus eh, pārvaldības rīkiem, kas mums bija agrāk. Mēs jau 15 gadus eh, pamazām tos atmetam. Eh, ra ražošana kopiena un Eiropas lauksaimniecības sektors nodarbojas ar inovāciju un pētījumu un at attīstību. Uz šiem aspektiem mums ir jākoncentrējas lauksaimniecīskajā ražošanā. Vēl cita lieta ir aizsargāt ražotājus, bet, kad mēs runājam par mūsu pašu firmām, bet tā ir, e, realitāte ir tāda, ka konkurence ir milzīga e, izplatīšana lauksaimniecības jomā un primārajā ražošanā, tāpēc mums skaidri jāpasaka, ka konkurence noteikam attiecas uz visiem, jo, ja farmācijas industrija, ja tur ir intelektuālais īpašums, e, īpašums, tad es nesaprotu, kāpēc arī lauksaimniecības un pārtiks jomā tā nevarētu būt. Ir ļoti daudz mazu vidēju uzņēmumu Eiropā, kas e, interesējas par jauniem produktiem, bet pēc e, desmit dienām šos produktus izņem no tirgus. E, ļoti daudz pārkāpumu noteikti. Mēs Eiropā tamdēļ zaudējam daudz darba vietu. E, mums par to ir jādomā un jā, jādomā arī tālāk. Tāpat kā komisija un komisija. Paldies, Danielis Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji Kungs. Paldies, ka esat uzaicinājusi tik lieliskus ekspertus šodien un kļūst arvien skaidrāks ka daži no galvenajiem mērķiem, ko mēs esam nosprauduši KLP, netiek pavadīti ar vienlīdz lielu vēlmu tos atbalstīt. Piemēram, mēs esam nosprauduši kvalitatīvu un multifunkcionālu lauksaimniecības modeli, bet šis modelis, lai darbotos atvērtā tirgu, ir, tam ir nepieciešams divas lietas. Pirmkārt, lai Eiropas Savienība kompensētu ražotājiem par augstākām ražošanas izmaksām, it īpaši Tajā gadījumā tiek ražoti sabiedrisks labuma preces Eiropas Savienībai, un otrkārt ir jānodrošina ražotājiem iespēja runāt par, parādīt patērētājiem kvalitāti, kāds ir viņa produktam, izmantojot iecošu marķējumu. Un tas šodien nenotiek. Nav marķējumu Eiropas izcelsmes produktam, jo tas tiek uzskatīts par nu, tādu iekļautu kavējumu godīgai konkurencei. Un starptautiskie tirzniecības pienākumi tas rada negodīgu konkurenci. Ražotāji tiek pakļauti atšķirīgiem līmeņiem atšķirībā no ražošanas veida un izņēmumu lielumu. Šķiet, ka Eiropas Savienība dod priekšroku Eiropas patērētāja aizsardzībai, bet patērētājiem nav veida, kā saņemt informāciju par produktu izcelsmi. Un runājot par GMO produktiem, tā kā nav marķēšanas politika, tad tiek vairāk maldināts nekā informēts patērētājs. Jo kā mēs zinām, nu, cik labi tad patērētājs zina, kādi sastāvdājas ir produktā. Ka tur ir zemāk par 0,1%, vai arī nav jāmarķē, ja GMO klātbūtne ir saistīta ar tehniski nenovēršamu notikumu vai netīšu, netīšu piesārņojumu. Un mēs zinām, ka šāda netīša piesārņošana var notikt ļoti viegli. Un tāpat ir jautājums par efektīviem GMO attiecībās bioloģisko daudzveidību. Mums ir jāaizsargā patērētājs un ir jāuzskaita produkti, kas ir certificēti par to, ka tie nekādā izgatavošanas posmā nav saturējuši ģēmo produkts. Un mans jautājums uz ar to, kādas ir īstās Eiropas Savienības prioritātes attiecībā uz KLP un patērētāju aizsardzību, un kā mēs varam skatīt visus šos trūkumus un pretrunus, protams, paturot vērā arī Eiropas Savienības ierobežojumus un salīdzinājumā ar PTO. Grazie, onorevole Danelis. La parola a José Bové, poi Garcia Pérez. Paldies. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies komisārkungam un ministrei. Un dažādajās prezentācijās, ko mēs šodien noklausījāmies, viens no galvenajiem spēlētājiem netika pieminēts, proti patērētāju asociācijas un vidas organizācijas. Tāpat arī lauksaimnieku apvienības netika minēts. Šie pārtiks nekaitīgumi jautājumi vienmēr tiek skatīti sociālās kustībās, var runāt par hormoniem, NVO, ģēmo un citiem jautājumiem, un ir ļoti liela vēlme šo regulējumu pieņemt. Un tagad mēs esam jaunā posmā, ir ļoti daudz neatrisinātu jautājumu, mēs neesam pazināti visus tos skatījuši, bet daži no tiem tika minēti, piemēram, par klonu gaļu un šī debata vai to pieņemt vai nē, vai tur ir attiecis kāds Eiropas standarts uz to brīdi parlamentā par to tika runāts, un arī pilsoņi ir pauduši savu vēlmi, tā cilvēki nevēlās šādu gaļu. Tāpat arī tiek runāts aktīvi par nanodaļiņām pārtikā. Šīs debats ir ļoti svarīgs, un tās ir jānotur. Es nezinu, vai mēs runāsim par GMO, par to mēs esam jau iepriekš daudz runājuši. Mēs varētu arī skatīties uz debatu, kas būs nākamnedēļ Strasbūrē, Strasbūrā, kad mēs runāsim un balsosim par pārstātītu gaļu. Tur ir visi šie jautājumi tikai parāda, ka ir ļoti aktuāls problēmas, un pamatojums ļoti skaidrs saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem vai PTO līmenī. Nu, tīpaši pēdējo līmenī, kodeks elementērijus vairs nav instruments, kas mums palīdzētu, tas ir vairāk instruments, kas paplašina iespējas. Paplašina iespējas lietām, kas nav Eiropas Savienības specifikācijās. CE var būt 190 papildvielu. CE ir gandrīz kā atsevišķa institūcija, lai arī tā nav demokrātiska šīs valstis, kompānijas, kas pārstāv valstis atsevišķās. Tie ir uh, lieli Šeit ir runa par tiešām nopietnu problēmu attiecībā PTO un standartiem. Mums ir arī problēma šajās līgumos, un mēs to ļoti labi zinām, un mēs jau to vairāk kārt arī redzējām. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ um, arī ir izgāzušās sērunas, kuras jau kopš uh, Dohas raundā noslēgušās. Problēma tā, ka lauksaimniecība ir vienkārši pienāda Eh, nepārtraukti tiek upurēta šajos startautiskajos nolīgumos par labu citām aktivitātēm, kādas mēs vēlamies īstenot eh, šajā tirzniecības eh, līgumos. Par to jau ir problēma. Un tad ir svarīgi jautājumi. Mums ir importa standārti un kādēļ ASV vēlējās mums eksportēt uh, hormonu gaļu. Arī produkti, kas nāk no Argentīnas un no citām valstīm. Arī šeit lauksimtības komitejā par šīm problēmām esam runājuši, bet tajā pat laikā eh, divpusējos nolīgumos mums var uzspiest citas ļoti pārsteidzošas normas un standārtus attiecībā uz mūsu produkciju. Par to netiek runāts, jo eh, tas nebija tēmas, bet eh, tomēr es dominēju par cukuru Eiropā. Mēs ražojam cukuru un importējam 20% cukurnieku cukuru. Un, Eiropa importē 20% savu cukuru. Jā, var uzdot jautājumu par to, bet kādēļ um, divu pusējos nolīgumos mēs dodam, uh, piemēram, uh, tiesības eksportēt cukuru valstīm, kuras to neražo, piemēram, Peru. Un, uh, lai līdzsvarot šo problēmu, ir arī vēl jām par citiem jautājumiem. Runājam par standartiem pie mums. Jā, protams, ka šie standarti nepieciešami un tie ir uh, jāpalielina un jāuzlabo, bet arī Eiropas ekonomiskā uh, ekonomiskie uzņēmumi arī ievēro noteikums, kad viņi e, eksportē uz citām valstīm, piemēram, par sasaldētajām vistām, kas arī arī franču uzņēmums, kas eksportē sasaldētās vistas uz Āfriku. Un jāzina, ka pētījumi, kas e, pētījumi arī norāda, ka e, Āfrikā vienkārši nav tādu saldēšanas iekārtu, lai varētu šo produktu uzglabāt. Mēs zinām, ka līdz ar to šīs vistas tiek degradētas. Ja mēs, zinām, mēs neēdam šīs vistas šeit, jo tās tiek audzētas trīs nedēļu laikā, un šīs vistas nav atrodamas Eiropas tirgū. Tie ir produkti, kas tiek ražot tikai un vienīgi, lai eksportētu uz trešajām nabadzīgajām valstīm. Vai mēs varam pieņemt, ka uzņēmumi, Eiropas uzņēmumi eksportē Tādus produktus, kurus mēs paši nevaram patērēt, kur ir, kur ir aizliegti, kur patēriņš ir aizliegts Eiropā. Visiem ir jāspēlē pēc noteikumiem, vai tas attiec uz importu vai eksportu. Paldies! Grazie, Jose Bove. E adesso Garcia Perez, poi Martin. Paldies. Garcia, kundze. Paldies. Pirmkārt, vēlos teikt paldies, ka jūs noturat šādu semināru un, un paldies visiem, kas izteicās, tīpaši ekspertiem un priekšsēdētājiem. Manuprāt, šobrīd ir īstais brīdis uzsākt pilnīgi skaidrs debatas un sagatavot skaidrus priekšlikumus, jo jautājumi, kurus mēs tagad skatām, Nu, tos mēs esam virzījuši jau ļoti ilgu laiku. Un ņemot vērā Spānijas prezidentūras padomē darbības un komisijā un parlamentā notiekošo, mēs spēsim sagatavot atbildes dažiem no lielākajiem jautājumiem un problēmām, ar ko saduramies. Esmu pārliecināta, ka Mēs visi uztam, ka Eiropas lauksaimniecībai ir pozitīva pievienotā vērtība, mēs vēlamies stingrus standārts attiecībā uz produktu kvalitāti, lai tik ņemt vērā vidas jautājumi. Tas viss ir ļoti labi. Tomēr ir arī konkurētspējas jautājums, par ko runā lauksaimnieki. Viņi par to runā katru reizi, kad mēs ar viņiem satiekamies. Un KLP nākotne arī tiek pārspriesta un vairāk kā jau kad iepriekš mums par to ir jāiestājas, mums ir nepieciešama stipra KLP, kas spējas risināt tās problēmas, ar ko mēs Tagad saskaramies ar ļoti daudz nezināmu lietu, mums ir nepieciešama stabilitāte šai nozarei. Mēs esam runājuši par lauksaimniecību kā strateģisku nozaru Eiropas Savienībai. Un mums ir pienācis uh, laiks šos vārdus pārvērst darbībā. Mēs zinām, ka Eiropas lauksaimnieki sniedz sabiedrisku pakalpojumu, un par to, protams, viņiem ir jāsaņem attiecīga samaksa. Un tas ir īpaši pamato KLP pastāvēšanu. Un mums ir arī jāinformē Eiropas sabiedrība par to, ko mēs darām un kāpēc mēs to darām. Un, protams, viss teiktais bija ļoti svarīgs, par to ir jāpārdomā, jāpaplašina standarti uz citām nozarēm ārpus lauksaimniecības. Un vēl viens komentārs bija par to, ka jāpopularizē Eiropas produkti jānorāda izcelsme, jāvienkāršo mūsu nospraustie standarti, jāpanāk labāks regulējums, jācenšas panākt līdzsvars attiecībā uz liktajiem šķēršļiem. Esmu pārliecināta, ka visi šie jautājumi ir jāpārvērš rakstiskās iniciatīvās, un mums jāpārliecinās, ka tie tiek ieviest arī dzīvē. Esmu pārliecināta, ka nākamā lauksaimniecības padome ļaus mums apvienot visus spēkus tam, ko mēs sākām šeit parlamentā, un kopīgi meklēt atbildes uz tām problēmām, kuras tika minētas. Un vēl pastāv ļoti liela nenoteiktība Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Un viņiem ir jāzina, ka mēs šeit institūcijās apzināmies, kādas grūtības viņiem ir, un mēs do, sniegsim pilnu atbalstu pievienotāju vērtībā Eiropas lauksaimniecībā, bet ir jānodrošina atbilstoši standārti, bet tā, lai tie eh, neaizsaktu mūsu iespējamo nākotni. Paldies, Garsie Periskundzei. Mēs ļoti stingri sadarbojamies ar padomi lai informācija nonāk komisēji. Mārtiņ, lūdzu. Jā, paldies, priekšredētāji, ministrs kundze. Manuprāt, šai diskusijai ir divas puses. No vienas puses mēs dzirdam, ka cilvēki apgalvo, ka augsti standarti kavē konkurēt spēju, bet no otras puses ministrs kundze un citi ir teikuši, ka šie augstie uh, standarti ļauj tirgus spēlētājiem diferencēt savu piedāvājumu. Es uzskatu, ka ļoti labi, ka standarti jau nodrošināt patērētājiem aizsardzību, bet mums arī jānodrošina tirgus daļa. 90% mūsu augstsēmnieku netirgo produkciju globālajā tirgu. Viņi tirgo vai nu lokālā vai labākajā gadījumā valsts līmenī. Un tādēļ varbūt mums ir jāsāk skatīties uz to, kas interesē lielāko daļu Eiropas lauksaimnieku. Es nedomāju, ka mūsu standarti ir tik nevainojami un kristāli dzīdri. Ir ļoti daudz standarti, kas ir kritizējami, piemēram, dzīvnieku audzētāju koncentrācija runājot. Ir virkne satraucošu notikumu šajā jomā. Tāpat ir vērts atcerēties, ka nodarbinātības līmenis ir samazinājies par 25% pēdējo desmit gadu laikā lauksaimniecības nozarē un par to nedrīkst aizmirst, skatoties uz lauksaimniecības politiku. Daudz cilvēku minēja par startautiskos tirzniecības nolīgumus, bet, manuprāt, arvien lielāks divpusēju līgumu skaits nodīs pie tā, ka būs zemāki standarti lauksaimniecībā. Un šie standarti būs vairāk ar industrijas interesēm prātā veidoti. Uh, Viņas kundze vēlas uzdot jums jautājumu. Jūs runājat par to, vai mēs izmantojam pašu savus standartus. Un es vēlētu arī teikt kaut ko par ģēmo Spānijā. Ļoti daudz cilvēki ir runājuši ar mani par ģēmo kukurūzi Spānijā. Un uh, teikuši, ka standarti šeit pilnībā netiek ievēroti un līdz ar to tiek izdarīta negatīva ietekme uz mazajiem ražotājiem. Mēs šo jautājumu esam izdevu, uzdevuši jau iepriekš, un es vēlētos arī beidzot saņemt atbildi, ja tas būtu iespējams. Eiropas Savienības tiesību aktos pastāv līdzās pastāvēšanas princips, tas nozīmē, ka mums visiem jāspēj sadzīvot. Paldies! Grazie, Martin Ošling, l'onorevole McGuinness. Paldies, Maginis Kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies padomēju komisijai un arī par paldiesīgs pētiem. Pirmkārt vēlos minēt jautājumu, kur varbūt citi minēja netieši, bet um, Man ir bāžas par, padoms, eh, par komisijas pieņemto lēmumu pagājušajā nedēļā uzsākt eh, sarunas ar Merkusuru valstīm par eh, mm, nolīgumu un par spīti brīdinājumam, kas sanāca no pašas komisijas, kam tā varētu būt negatīva ietekmes dažu lauksaimniecības nozarēm. Es gribētu dzirdēt kādu komentāru, jāteic, ka nav bijuši pārāk liela, liela sabiedrības debatu, arī visai maz debaši ir parlamentā par šo, tādēļ es arī to minu, šo jautājumu tagad. Uh, Domāju, ka tiks skatīta arī negatīvā ietekmes dažām nozarēm, īpaši uz lauksēmniecību, un ļoti skaļi grib pateikt, ka ir problēmas attiecībā arī uz mūsu uh, lopaucētājiem un šīs problēmas ir jāskatās un šai kontekstā. Šodien mēs runājam par standartiem. Tas ir daudz plašāk par uh, pārtiks nekaitīgumu. Un ja mēs runājam tikai par nekaitīgumiem, tad mēs uh, aiz, aizgriežamies no pārējiem standartiem kas attiecas tieši uz pamatu, tātad šo drošumu nekaitīgumu. Esmu pārliecināta, ka, ja mēs noslēdzam divpusējas uh, nolīgumus, un es arī piekrītu bažām par šiem divpusējiem uh, tirsniecības uh, nolīgumiem, neesmu pārliecināta, ka mēs aizstāvēsim mūsu Eiropas Savienības ražošanas standartus pilnībā. Mēs to iepriekš nesam darījuši. Kolēģi minēja Maroku, Maroku pesticīdus. Uh, Es tā kā minēju Brazīlijas gadījumu. Kad mēs šeit ir Eiropas Savienībā krīze un arī šī grieķu traģēdija, un mēs uh, paplašināt šos standarts, un mēs neaizstāvējam mūsu ražotāju intereses pret importu. Mēs nevaram, ražotāji nevar pieņemt lielākus standarts, augstākus standarts, ja tirgus par to nevar maksāt par šiem augstākajiem standartiem. Mēs iznosim arī noteikumus par pesticīdiem, tas ir ļoti labi, parlaments ļoti labi strādājis pie šī jautājuma, bet tad, ja mēs ievedam produktus no trešajām valstīm, kur uh, ražošanā tiek izmantots pesticīdi, kas tiek aizliegti Eiropas Savienībā. Es nezinu, mēs iesim pārāk tālu. Un arī vēl konkrēts jautājums par dzīvnieku labturību. Eiropas Savienībā ir tiesība akti par dzīvnieku labturību, un kā mēs kā parlamentārieši uzskatām, ka tā ir lieliski ideja. Par ražošanas sistēmām KHD ražošanas sistēmām tās trīs vien tiks aizliegtas, bet es zinu, ka lauksamnieki saka, te, ka tad, kas notiks, tiks eksportēts vienkārši tūkšas kastes un tiks uh, iep, um, importēts, uh, importēts produkti, kā tad tiks iegūti šajām. Um, ražošanas veidā. Un tas pats arī ir cūkeļas sektorā un citos, nozaru, citos sektoros. Vienkārši nav konsekvences. Mēs vēlamies izskatīties labi, mēs izskatāmies labi, bet tas maksā ļoti dārgi mūsu ražotājiem. Mēs importējam un importēsim daudz vairāk, ja mēs neaizsargāsim mūsu ražotāju standārts. Nesmu pārliecināta, kurš kolēģis par to runāja, kurš runāja par sabiedrības izvēli. Domāju, ka sabiedrībai ir izvēle, sabiedrībai ir izvēles, bet viņai ir jābūt gatavai maksāt par šīm izvēlēm. Mums ir jārunā tieši ar patērētājiem par to, cik maksās šie aizvien augstākie standārti. To pieprasa gan mazumtirgotāji, gan arī likumdevēji. Un kādam par to ir jāmaksā? Mēs par to runājam, jo mēs tagad reformējam kopēju lauksaimniecības politiku. Es domāju, ka viss šīs konver... Eh, sarunas ir par uh, to, lai šie maksājumi vairāk tiktu novirzīt tieši vidas jautājumu risināšanā, un arī šeit tiek runāts par augstākiem standartiem, bet es domāju, tas arī ražotāj, rad, ražotājiem tas nozīmēs lielās izmaksas un mazāku ražošanu. Par to ir jārunā, arī kad mēs šajā parlamentā runājam par pārtiks nekaitību gan par pārtiks nekaitīgumu, gan par pārtiks piegādes apjomiem. Mums ir jāņem šie, vērā šie ļoti svarīgie jautājumi. Atgādīju, priekšsēdētāji, es zinu, ka jūs jau esat dzirdējis, man, ka vairāk kārt par to esmu runājis, bet tas ir ļoti aktuāls jautājums mūsu lauksaimniekiem. Mēs nosakam augstus standartus mūsu ražotājiem. Protams, viņi tos ievēros, un viņiem ir jāievēro šie standarti. Bet tāpat laikā mēs esam gatavi importēt pārtiku, uh, Eh, kas tiek ražot ar īstenojot pilnīgi citus standārtus, un viņi nekad nevarēs tikt aizsargāt no šāda veida importa. Ir jārunā par šo jautājumu, es gribētu arī dzirdēt citu kolēģu komentārus tieši par šo. Nevajadzētu būt nekādām kompromisiem par pārtiks nekaitīgumu jautājumu. Elektroniskā identifikācija un dokumentu darbs, kas maksā un nevienmēr uzlabo pārtiks nekaitīgumu, bet kādam ir tas jāmak, par to jāmaksā. Es gribētu dzirdēt par šiem jautājumiem un vēlreiz atgādinu īpaši satraukums par divpusējiem tirsniecības iespējām, divpusējiem nolīgumiem un piekrīt bavēkungam. Esmu ļoti priecīgs šodien var piekrist jums ar to, ka lauksaimniecība tiek upurēta un Tas tik tiešām tā ir. Paldies! Liels paldies Magīnes kundzei. Vēl divi runātāji. Jā, Rakungs un Levanskī kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo interesanto semināru. Ļoti svarīgs jautājums par kopienu regulējumu ieteikmi uz lauksmniecības nozars konkurētspēju. Šis ir svarīgs jautājums, jo Bieži vien mēs nevēlamies redzēt saikni starp šīm abām pusēm. Ļoti skaidra darba pārdale, konkrēti spēja attiec uz uzņēmumiem, bet par regulējumu atbildīgā vienīgi politiķi. Līdz ar to mums ir šajā joma atbildība. Visi šie novērojumi, komentāri attiec uz mums visiem, jo nebajaunušos standarts un regulējumus eh, mēs esam saņēmuši no augšienes, ne mēs paši esam tos izstrādājuši. Mums ir šeit jānosaka saikne starp šo regulējumu un konkurētspēju. Jo, jo nu, šādā vai tādā veidā kādam ir jāmaksā par to, kas varbūt ir pretrunā ar konkurētspēju. Ir jāsaprot arī, ka ja liela daļa lauksaimniecības tirzniecības, kas tiek uh, globalizēta, bet taču tirzniecība ir savstarpēji saistīts process, risinājumiem ir jābūt globāliem. Manā reģionā tiek lēmts, lai par katru nocirsto koku tiek iestādīti trīs, citos atkal ir varbūt citi risinājumi. Šādi veidi ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot, arī sastāvdaļa kontrola ļoti svarīga. Aizliegtās vielas ir vai nav attiecīgajā pārtiks produktās ir ļoti svarīgi, bet no otras puses nevajadzētu, nu, pareizi sakot, šāda kontrola vien nepietiek, jo. Kā Ražotāji var apiet dažādas aizliegumus. Mēs nezinām, atdot gaļu, kā attiecīgais lops tik, tik saudzēts. Jāražo veselīgi, nekaitīgi pārtiks produkti, bet ir arī jāraugas, kādā veidā mēs audzējam mūsu lopus. Un visbeidzot, mums pēdējais komentārs, aicinājums, kuru izsaka mums visiem, jāuzdod nepārtāk jautājums, tad, kad mēs strādājam pie KLP nosakām standārts, normas. Izsādāja nosacījumus. Vispirms tie ir jāīsteno Eiropā. Mums ir mehānismi arī maksājumi lauksaimniekiem. Jāskat arī, kā šie nosacījumi, kādus mēs pieprasām lauksaimniekiem, kā mēs to varētu transponēt starptautiskā līmenī. Ir jāiet priekš soli pa solim. Nekā radīt uh, lielu nevienlīdzību. Liels paldies! Un uh, esmu ļoti priecīgs, ka mēs runājam par šo saikni starp regulējumu un konkrētu spēju. Paldies, Jārkungs! Pēdējais runātais, un pēc tam vārds būs Espinosa skundzei ministrē par viņas uh, novērojumiem. Vilnānskī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godētā ministra skundze, dāmas un kungi. Visi, kuri kaut ko zina par lauksaimniecību Eiropas Savienībā, pilsoņi, kuri ir informēti par lauksaimniecību, ļoti labi zina, ka Eiropas lauksaimniecības modelis ir tas uh, labākais, augstākais, gan nekaitīgums standārti, vidas standārti. Uh, lauksaimniecībai šo vienīgo vērtību, bet, protams, vēl ļoti daudz darba darāmā gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās. Gan uh, komisāra kungs, gan ministrs kungs runāja par Eiropas Savienības modeļu vērtību izplatību. Tas nav nejauši, ka viņi par to runā. Viņi to ar min kā daļu no mūsu tirzniecības sarunām. Ka tas ir jāmin mūsu tirzniecības sarunās ar partnervalstīm. valstīm. Jā. Bet, diemžēl, kamēr mēs gaidām, lai tas tā notika, ļoti daudz no mūsu ražotājiem ir izspiest no tirgus. Esmu priecīgs dzirdēt arī, ka cilvēki runā par uh, nepieciešamību daudz uh, striktāk piemērot Eiropas Savienības standārtus. Īpaši. Ja, attiecībā uz tām, tiem partneriem, kur vēlas importēt savu produkciju Eiropas Savienībā. Lauksainiecības nozara ir ļoti liels sektors, bet, kad mēs tam piemēram pārāk daudz standārts, pārāk augsts standārts, tas kļūst mazāk konkrētspējīgs. spējīgs. Pavisam nesen Ukrainā bija vēlēšanas. Viņi nav mainījuši gandrīz savu, pie, savu pieeju Eiropas Savienības standartu īstenošanā, kaut arī ir mainīsies politiskā vadības. Gribēju runāt ar komisāru par lauksaimniecību Ukra Ukrainā, jo šī lauksaimniecība ietek ietekmē arī um, graudu dzēšanu. Tikai Eiropas Savienībā, Polijā, bet arī kaimiņu valstīs. Un ja mēs vēl runājam par Krieviju, tad runājam par vairākiem desmit miljoniem tonu. Mēs nevarēsim atrisināt šādā veidā šo konkurenci. jāpieņem ļoti svarīgi lēmumi par Eiropas lauksaimniecību. Tik ir arī runāts par ieteikumus patērētājiem, bet nevajadzētu arī par informāciju, kāda jāsniedz patērētājiem, bet nevajadzētu arī aizmirst arī, piemēram, kāda būs situācija, ja Ukraina pievienosies vienotam tirgum. To mēs nevaram ignorēt nav kas tāds, ko mēs varētu atrisināt eh, vienā dienā. Mums ir jāsagatavojās tam vairākus gadus iepriekš, un es gribu pievērst jūs uzmanību tam, jo šīs ir nopietnas draudz. Kas tāds, ko varētu, kas varētu apdro, apdraudēt Eiropas Savienības lauksaimniecības modeli. Paldies! Paldies Galvanskī kungām, paldies visiem. Tagad došu vārdu Renēs Penozas kundzei, ministres kundzei, ja viņi varēs izteikt savus komentārus, nu tad, un pēc tam noslēgsim semināru, ja neviens cits vairs nevēlas izteikties. Liels paldies priekšsēdētāji. Daži precizējumi uzklausot uh, tādus apstiprinājumus, kur izskanēja no zāles. Un pēc tam varbūt nākšu klāt tādi, tādiem vispārīgākiem komentāriem. Reaģējuši uz dažiem apgalvojumiem. Rošlīkunga apgalvojums, kur tik runāts par ģenētiski modificētiem organismiem. Un īpaši uzsvēra Spāniju. Te nu precizēšu. Pat ja es šeit neesmu kā Spānijas ministre, bet kā lauksaim, Eiropas Savienības lauksaimniecības eh, ministru prezidentūras pārstāve. Bet, nu, tas man liedz dot jums informāciju, kādu jūs manis prasāt. Vēlos norādīt, ka Spānijā nav, nav neviena apstiprināta fakta par problēmu, kas varētu ko varētu būt radījusi šī uh, kukurūzas kultūra. Jā, dažkārt uh, plašsaziņas līdzekļos ir lasām informācija, kas neatbilst realitātei. Tie nav apstiprināti fakti. Realitāte ir tāda, ka nav neviena apstiprināta problēma gadījuma. Dalība valstis ir um, pieņēmušas pagaidu pasākumus. Spānija šķiet šodien ir pirmā, pareizāk sakot, lielākā ekoloģisko produktu ražotāja valsts. Eiropas Savienības līmenī, un šeit es izmantoju doto vārdu, uh, varētu nākt klāt priekšlikumu, mēs varētu sākt strādāt Eiropas Savienības līmenī, uzsverot uh, šo līdzās pastāvēšanu kopienas līmenī, jo mēs um, nevēlamies uh, kaut kā negatīvi ietekmēt vienu vai otru dalību valsti, nosakot uh, šo salīdzinājumus, kur īsti neatbilst realitātei. Atbildēšu uz Garcijas kundzes sacīto divas lietas. Garsies kundze sacīja, ka kopš jau pieciem gadiem šie pārvaldes instrumenti ir uh, izzuduši. Nu, manuprāt, šeit runa par kļūdu. Tie nav pieci gadi, vismaz septiņi gadi. Jo pēdējās izmaiņas tika veiktas uh, kopējas lasamniecības politikas um, starposma reformā 2003. gadā. Jūs runājāt par uh, par eh, de marca de calidad diferenciada o productos marquistas. Esto, eh... Kā ir nezināmu zīmoli izplatība, un eh, mēs pašlaik analizējam Spānijā šādu situāciju, ņemot vairāk, ka mēs pašlaik esam krīzes periodā tad mēs nevaram tagad noteikt, vai specifisku zīmolu produktu patēriņš ir vienkārši krīzes re rezultāts, vai arī patērētāji uzskata, ka šīs um, nezināmo vai anonīmo zīmolu produkti ir tikpat vērtīgi kā specifiskie zīmoli. Es par to neizteikšos, tas nav semināra temats. Uh, Bet es domāju, ka šie zīmoli būtu jāpiereģistrē tāpat, kā tas notiek, piemēram, farmācijas jomā. Tam pašam būtu arī jānotiek lauksaimniecības um, preču jomā. Rūpniecības, uh, tirzniecības, uh, turisma komisārs arī tiek izstrādāt pētījums par mūsu valsts rūpniecības uh, ieguldījumu pētniecības jomā un par patentu skaitu. Lai raucītos, vai patentu skaits ir proporcionāls veiktajām investīcijām, mēs nonācām pie secinājuma, ka lauksaimniecības un dzīvnie, lopaudzēšanas jomā visvairāk tiek reģistrēt ievesti šie zīmoli un tiek veikts arī vislielākās investīcijas inovācijā un attīstībā. Tad jautājums, vai šīs anonīmās vai nezināmies zīmoli rada problēmas. Es uzskatu, ka, ja ir ļaunprātīga izmantošana, tad vienmēr mm, par to var sūdzēties, ja mēs balstamies uz skaidru reģistru sistēmu, tad ir ļoti viegli arī cīnīties pret šādiem gadījumiem. Ļoti bieži šo zīmu, dažādas zīmos uh, Aiz tiem stāv viens uzņēmums, kurš vienkārši izmanto divas dažādas ražošanas ķēdes, un tad vien, to ir ļoti vienkārši atrisināt, bet lai mazinātu sajukumu, izteikšu dažus komentārus vispārīgāka rakstura, kas varētu jums palīdzēt jūsu darbā. Manuprāt, lauksaimniecība Eiropā ir, ir tāds pirms un pēc periods, un tas attiec tieši uz um, govu trakumu sērgu. Šis pirms un pēc goju trakuma, sākot ar goju trakuma sērgu, tika izsākt, mēs sākām izstrādāt daudz augstākus standārtus. Mums ir jābūt lepniem par paveikto. Jo šodien pārtiks nekaitīgumu mēs uzskatām, kā ka par neatņemumu sastāvdaļu 100% pārtiks, ko mēs, patērētā, patēra, ko mēs patērējam. Mēs redzam ļoti skaidri, no kurienes nāk produkts. Un, ja ir kāda kļūda, mēs varam ļoti ātri to arī identificēt. Un es domāju, patērētājiem tā ir ļoti patīkama lieta. Es varbūt īsti neizteicos kā padomas prezidentūras pārstāvi, bet vairāk kā patērētāji. Patērētāji ir pieraduši vairs neriskēt patērā, patērējot lauksaimniecības preces. Tomēr mēs nevarējām atzīt, ka šis darbs, kurš bija jāiegulda, lai patērētājs patērētājiem nebūtu nekāda riska, ka šo darbu veica lopkopi, lauksaimnieki, zivsaimnieki un arī izplatības tīkli. Būtu labi vairāk par to informēt patērētāju, pateikt, kas tad īsti notiek. Mēs tā arī vienmēr uzsvērām, labklājības stand, dzīvnieku labturības eh, standarti tiktu ievērot, un šeit izsakos kā Eiropas pilsoņu novērotāji televīzija, kuram ir lielākais, lielākā ieteikme saziņā. Televīzija bieži vien tiek runāts par saimniecībām, par lopu audzētavām, kur, nu, šie dzīvnieku labturības nosacījumi netiek respektēti. Eiropas Savienībā ir attiecīgie standārti, un mēs redzam, ka nesam varējuši pietiekami skaidri paskaidrot šīs normas, šos standārtus patērētājiem, un ka šīm normām standartiem ir sava cēna, ja mēs to nevaram paskaidrots Eiropas Savienībā, to ir vēl grūtāk paskaidrot ārpus mūsu robežām. Eiropas tirgus ir nobriedis, struktūrāls tirgus, un tas tā nebūtu nav citās valstīs. Jaunatīstības valstīs šādi tirgi nepastāv. Gastronomijas kultūra, patēriņa kultūra ir pilnīgi citādāk, tādēļ jā, mums ir problēmas paskaidrot mūsu viedokli. Pat ja, protams, mēs eh, nevaram vairs atkāpties, mēs tā arī turpināsim. Mēs varam, protams, vienkāršot standārtus, tos padarīt pieejamākus, lai lauksamniekiem būtu vienkāršāk tos piemērot. Tam būs arī ietekme uz eh, nekaitīgumu un patērētājs mūs, ne, mūs nepārmetīs, ka mēs spēram soli atpakaļ. Ja mēs runājam, piemēram, par eh, automobīļu rūpniecība. Mēs uzlikām par pienākumu, lai katrā automašīnā būtu gaisa spilveni, un viens patērētājs mums to nevar pārmest, jo tas palielina satiksmes drošību, un, protams, tam ir jābūt savietojumam ar mūsu konkurētspēju. Un šeit es uzskatu, ka arī te ir pieļautu kļūdu. Proti, ko es ar to gribu pateikt? Produkti, kas tiek importēti no citām valstīm, kuras nav Eiropas Sanības valstis un kuras nonāk mūsu tirgos. Šiem produktiem ir jāatbilst tieši tādām pašām prasībām, kāds mēs nosakām mūsu ražotājiem. Savās, savos ievadvārdos es runāju par harmonizētām prasībām un nevis par ekvivalentām prasībām. Varbūt Tā ir tāda tehniska nianse, bet tā ir svarīga, kad mēs runājam par eh, ekvivalents. Nezinu, vai tas bija Jāra kungs, kurš to sacīja, šķiet eh, jūs par to runājāt, Jāra kungs, kad mēs runājam par ekvivalenci. Mēs runājam par eh, šo vienlīdzību, lai sasniegtu mērķi. Viņš runā par mērķi un nevis par līdzekļu harmonizāciju nozīmē. Ir šis process no sākuma līdz beigām. Harmonizācija nozīmē to, ka standarti ir tieši tādi paši sāku no ķēdes sākuma posma līdz beigu posmām, bet, manuprāt, mēs to īsti nemeklējam šeit stāvam mūsu mērķis. Mēs varētu teikt, ka Eiropas Savienība var pieprasīt šo apusējību visos nolīgumos, ko tā parakstīs ar partneru valstīm. Nobeigumā jāteic, ka ņemot vērā mūsu pieredzi, mums ir uh, atšķirīgs modelis, kuru mēs varam aizstāvēt visur pasaulē. kas nosaka atšķirīgu kvalitāti, kura ir uh, jānovērtē un patērētājiem par šo kvalitāti ir jāmaksā. Šī kvalitāte ir mūsu priekšrocības spēks. Kvalitāte nodrošina piegādāt nepieciešamo pārtiku Eiropas Savienībā, bet arī eksportēt uz citiem tirgiem. Protams, ar uh, šiem vienlīdzības nosacījumiem. Šie vienlīdzības nosacījumi mēs uzvaram pieprasīt tad, kad mēs eksportējam. Bet tad, kad mēs importējam produktus, tad mums vajadzētu katru dienu, katrā gadījumā tātad šos nos, šīs prasības piemērot. Vai tas attiecas uz lauksaimniecību, uz lopkopību? Kā teica Garcija Pērēs kundze, šis īpašais ražošanas uh, beidz, par to ir jāmaksā, par to ir, ir jāsaņem atlīdzība un tam ir jāatspoguļojas līdz gala patērētājiem. Pretējā gadījumā mūsu patērē izvēlēsies citus produktus. Mēs esam izvēlējušies īpašu kvalitāti, mēs esam uzsvēruši pārskatāmību, caurskatāmību, izsakojamību. Un tagad ir jāsaprot, kā tas tā ir mūsu priekšrocība, lai iekrotu starptautiskos tirgus neatkarīgi no divpusējiem nolīgumiem, kādus varētu parakstīt Eiropas Savienība. Jaunajā KLP pēc 13. gada mums ir jāuzstāj uz šo diferencēto kvalitāti, kas ir mūsu kopējas lauksaimniecības politikas pirmā galvenā priekšrocība. Kā jau minēju, mums ir pieredze Tā ļaus koriģēt nelielās kļūdas, nelielās kļūdas salīdzinot ar lielo darbu, kāds ir paveikts. Bet šīs kļūdas ir jā, koriģē, lai šīs dienas draudi būtu priekšrocības rītdiena. Varat rēķināties ar Spānijas prezidentūru, lai varētu sasniegt šo mērķi. Liels paldies visiem! Paldies, priekšsēdētāji kungs, par man doto vārdu. Izteikties šo pēcpusdienu liels paldies, dāmas un kungi, ka uzklausījāt mani. Mūsu priekšā ir liela izaicinājumi. Tāds ir mūsu visu uzdevums, ja mēs vēlamies spēcīgāku Eiropu. Paldies, es gribu pateikties visiem, jo īpaši Elēnai Espinozai, Čaulosa kungam, kuram bija jāiet prom. Uh, Paldies ekspertējiem. Maginese kundze. Ir jau vēls, un es saprotu, ka jūs gribat beigt, bet es minēju Markesu, Merkesūra sārunas. Vai var palūkt kaut kādu komentāru? Paldies. Lūdzu, vārds uh, Elēnai. Informācija, ko es jums varu sniegt. Ja nemaldos, tā ir 24 stundas veca šī informācija, jo jūs saprotat, ka viss var ļoti ātri mainīties, iespējams. Nākamajā sanāksmē, kas notiks? Varētu panākt politikas uh, vienošanos, lai uzsāktu sarunas. Ir divi jautājumi, kas tiek apspriest pašlaik. Viens ir nolīguma ar Centrālamerikas valstīm, kas iet diezgan ātri uz priekšu, un Merkosūra nolīgums, ko Spānijas prezidentūra cenšas panākt politisku vienošanos, lai varētu sākt sarunas. Lūk, tāds ir šis te pamats, uz kura mēs darbojamies. Mēs uzskatām, ka vēl Spānijas prezidentūras atlikušajos divos mēnešos vēl kaut ko var paspēt izdarīt. Paldies! Vēl pēdējais jautājums. Es tikai gribēju nobeigt ar to, ka atgādinu, ka man ļoti patīk, ka šīs te daudzās sarunas šeit tika izteiktas. Uh, Un mm, par šiem gribu pateikties Elēnai Espinozē par izdarītajiem secinājumiem. Lielas paldies! Eh, domāju, ka visas grupas uh, saka, ka nedrīkst pieļaut uh, negodīgu konkurenci. Un uh, tas notiek tam dēļ, ka netiek ievēroti Eiropas standarti. Uh, Tas piemērs, ko minēja Espinošas kundze par gaisa spilveniem mašīnās, domāju, ka tas ļoti skaidrs būtu eh, neiedomājami importēt mašīnas, kas eh, neatbilst Eiropas standartiem. Domāju, ka pārtikas standartos mēs varam izmantot tādus pašus kritērijus. Vēl par komunikācijas un informācijas problēmu mums ir, eh, protams, jāprot informēt savus patērētājus par, un viņiem ir jāzina, vai šie produkti atbilst Eiropas standartiem vai nē. Un visbeidzot viens secinājums par metodēm. Mēs arvien vairāk apzināmies parlamenta lomu sakarā ar Lisabonas līgumu. Uh, un mums ir jāapzinās, ka padoms, padoma un parlaments var spēlēt primāro lomu Eiropas likumdošanā, nevien izsakot priekšlikumus, bet arī tādos um, semināros kā šodien var uh, sniegt savus atzinumus, bet arī piedāvāt var uh, pasākums. Čolas kungs runāja par likumdošanas priekšlikumiem, uh, tāpēc uh, piedalīsimies mēs arī. Uh, lai pilsoņi, kurus mēs pārstāvjam, arī piedalās šajā te likumdošanas darbā. Liels paldies! Paldies ekspertiem! Paldies Elēnai Espinosai! Un tiksimies Strasbūrā 18. maijā 6. vakarā. Es atvaņos 7. vakarā. Paldies visiem! Sēde slēgta!